Uh, so, uh, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, uh, vai mēs varētu sākt mūsu sanāksmi? Uh, nedaudz atpaliekam uh, laikā. Zinu, ka komisārs Borša kungs ieradīsies pēc brīža. Esmu iepriecināts, ka kolēģi ir ieradušies. Daži no jums uh, Eh, vēlēsies izteikties, un tāpēc mudināšu Boža kungu um, izteikties kodolīgi, lai mums būtu pietiekami daudz eh, laika jautājumu uzdošanai. Un ir tik tiešām liels prieks pirmie, pirmo reizi šeit sveikt mūsu um, komisāru Boža kungu attiecībā uz struktūrēto dialogu. Tas e, ir formāls pienākums, tomēr vienmēr mēs tiešām ar patiesu prieku sveicam šeit e, komisārus, e, lai apvienītos ar viedokļiem par to, kādi būs nākotnes plāni. Un runāsim arī par citiem politikas sasniegumiem. Tas ir lieliski, ka šeit ir arī jūsu, komisā, jūsu komandas pārstāvi, jo sevišķi vēlos sveikt Paulu Kastoriju. Viņš ir ļoti labi zināms mūsu komitējai. Un tagad lūdzu jūs paust savu viedokli. Priekšstādā kungs, komitejas locekļi, tad pirms pieciem mēnešiem esmu stājies amatā pēc uzklausīšanas šajā pašā zālē, kā atceros. Es domāju, ka ir paveikts ievērojams progress, pateicoties uh, sadarbībai ar jūsu eh, komiteju un parlamentu kopumā attiecībā uz patērētāju darba kārtību. Un es tiešām ar lielu prieku uh, gaidu patērētāju darba kārtības eh, ziņojumu, tas balstīties uz drošības, izglītību, īstenošanu, drošību. Šobrīd to sagatavo šī komiteja, kā es saprotu, tad mājā tas tiks, eh, par to būs balsojums plenārsēdē, un eh, tagad eh, komiteja veica darbu pie jautājumiem, kas ir iekļauti vienotā tirgus aktā divi. Un tagad es vēlētos runāt par šiem četriem patērētāju politikas pilāriem. Tātad pirmkārt drošība Eiropas patērētājiem. Šeit mēs esam virzīsies uz priekšu par, ar pakotni par tirgus pāraudzību. 13. februārī to pieņēma komisāri un šajā Eh, pakotnē ir ierosinājumi jaunai droš, produktu drošības eh, standartiem saistībā ar eh, direktīvu, un tur ir arī tiek harmonizēti daži no nostīmiem. Kā jūs zināt, iepriekš bija runa par tad, tad, harmonizētiem produktiem, daži ir Tajānī kunga pārziņā, daži ir mana dienesta pārziņā. Mēs šos noteikumus cenšamies racionalizēt. Un mēs arī eh, sākām eh, daudzgadu eh, tirgus pāraudzības plānu ar 20 iekļautām rīcībām, lai garantētu drošākus uh, produktus Eiropas Savienībā. Un viens no mūsu mērķiem ir, uh, lai produktu izsakojamība būtu vieglāka. Tas arī palīdzētu veicināt uh, sadarbību ar mūsu starptautiskajiem partneriem, kā piemēram ar Ķīnu. Un šajā kontekstā mēs ierosinām uh, tātad eh, obligāto eh, um, marķējumu, marķējumu uz produktiem eh, par izcelsmes valsti, kā arī citus marķējumu elementus, kas uzlabotu piegādes informāciju par piegādes ķēdi. Tagad komitejas uzstāja uz šo marķējumu, piemēram, apsēdātas gaļas produktiem un tā tālāk. Un nu, šis ir kā sākums. Mēs Eh, sāksim ar eh, tātad, eh, pārtikas produktiem, kuriem ir šis izcēlesmes marķējums. Un, ja, ja parlamentā un padomē tas tiks atbalstīts, tad īstenošana būs veiksmīgāka. Un tādā veidā arī tiks stiprināta uzticamība produktiem, kas nonāk Eiropas Savienības tirgu. Un tajā pašā laikā mēs arī domājam par dažādām aktivitātēm, kā garantēt pakalpojumu drošību Dažkārt mēs eh, aizmirstam par pakalpojumiem, koncentrējoties tikai uz eh, produktiem. Attiecībā uz otro pilāru par patērētāju zināšanām un tiesībām 15. Eh, maijā mēs ehm, atvērām patērētāju darbnīcu. Tas ir, tā ir mājaslapa, kurā skolotāji var, var, var ehm, dalīties viedokļos ehm, par patērētāju izglītību. Un šajā mājaslapā ir dažādi izglītības materiāli, kas uzdētāti visā Eiropas Savienībā, un tur ir iekļaut arī inter interaktīvi instrumenti, dažādas eh, stundas un eh, eh, fórumi kopā ar praktiskiem padomiem. Un šeit ir koncentrēšanās uz pusauģiem, lai viņi iegūtu patērētājiem nepieciešamās prasmes. Un trešā, trešais pilārs, tātad patērētāja informācija, mēs esam veikuši pirmos dialogus ar iesaistītām pusēm, tātad ar patērētāju pārstāvju, organizāciju pārstāvjiem, ar uzņēmējiem, nacionālām iestādēm Un uh, tad, tad uh, ir uh, cēnu salīdzinājuma mājaslapas, kā arī gadījumi, kad um, produkts tiek aprakstīts kā ekoloģisks, kāds arī tas nav, un tad ir šādi divi dialogi. Uh, Uh, tos mēs izvērsām 18. un 19. martā patērētāju samitā, un uh, tagad mēs uh, domājam, kā to visu labāk virzīt uz priekšu, uh, kā mēs varam dot uh, uh, papildus ieguldījumu pētījumos. Un uh, trešais uh, pilārs uh, īstenošana ir um, absolūta prioritāte dalībvalstīm. Un uh, patērētāju samits, kurš risinājās pagājušajā mēnesī, bija veltīts uh, šim konkrētajam uh, jautājumam. Uh, Un eh, šī samita eh, dalībnieki eh, uzsvēra, ka mm, kaut arī pašreizējā likumdošana ir labēlīga patērētājiem, ir tomēr nepieciešams izstrādāt nosīmes, kas būtu veiksmīgāk īstenojumi. Un līdz ar to bija aicinājums pēc labākas īstenošanas koordinācijas Eiropas saimnes līmenī. Eh, protams, eh, kā mēs vienmēr eh, cenšamies, ceram, ka nedrīkstam kritizēt par to, ka Brisele pārāk izmanto savu vāru, un tas ir jau sevišķi svarīgi pašreizējā politikas kontekstā, tāpēc, ka nacionālai um, re, resursi uz mums izdara lielu spiedienu attiecībā uz konkrētiem izaicinājumiem, kas saistās ar uh, interneta tirzniecību. Uh, Eiropas Savienības izcinošanas kapacitāti varētu attīstīt ar digitālā gadsimta uh, instrumentiem, lai būtu iespējama ātrāka reakcija, kā arī būtu labāka uh, tirgotāju un patērētāju iesaistīšana. Un uh, regulā ir jāizmanto pilnībā, pilnā mērā. Un mēs arī ceram sagaidīt CPC regulas pārskatīšanu līdz 14. gada beigām tā lai mēs varētu pastiprināt mūsu koordinācijas mehānismus. Un mēs arī eh, strādājam pie tā, lai uh, uzsāktu publiskas konsultācijas par šo jautājumu pirms uh, vasaras iestāšanās. Attiecībā uz ADR un ODR pieņemšanu par šiem tiesību aktiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai atjaunotu iekšējo tirgu. Jūs visi zināt, ka 12. martā parlaments apstiprināja pirmajā lasījumā vienošanos Un pirms divām dienām, 2. aprīlī, eh, padomu izdarīja to pašu. Un līdz ar to eh, tas ir liels eh, solis uz priekšu patērētājiem Eiropas Savienībā, kura varēs atrisināt savus strīdus ārpus tiesas ļoti ātrā un ekonomiskā veidā. Un tas ir ļoti veiksmīgi arī tirgotājiem, kuri varēs izmantoties, izvairīties no strīdus izmaksām un uzturēt labas attiecības ar patērētājiem. Un tādā veidā tiks palielināta patērētāju un tirgotāju uzticība vienotajam tirgumam. Un es arī vēlētos eh, īpaši pateikties eh, diviem eh, referentiem, Līsam Grekam, kurš tagad ir Maltas premjerministra vietnieks, kuram vajadzēja atkāpties, un šobrīd viņa aizstājais, šodien viņa aizstājais tiks ievēlēts, kā arī Rozai Tūnai, kā arī komitejas priekšētām Harbor kungam par jūsu apņemšanos, kas ļoti mums ir palīdzējis panākt šādu veiksmīgu vienošanos. Uh, un uh, komisijas darbs tomēr vēl nav pabeidzies, uh, pabeigts, tāpēc, ka um, mums ir jāizstrādā veiksmīga ODR platforma. Mums, kā komisijai, ir jāpalīdz arī dalībvalstīm izstrādāt um, galvenīs par ADR. Un mēs arī um, izvērsīsim dažādas papildu pasākumus, lai veicinātu ADR un uh, ODR izplatīšanos Eiropas Savienībā. Attiecībā uz uh, kolektīvo pārstrādāšanu. Eiropas eh, parlamentā rezolūcijai ir bijusi spēcīga ietekme uz diskusijām. Es eh, pilnīgi eh, ap, mm, apzinos, kādas ir, kādi ir dažādie viedokļi patērētāju pārstāvjiem, kāda ir viedokļa iesaistītajām pusēm un dalībvalstīm. Un mans eh, stingrs uzskats ir tāds, ka mums ir nepieciešams spēcīgs ietvers Eiropas Savienībā šī jautājuma risināšanai. Un tik tiešām komisija nāks klajā ar iniciatīvu par šo jautājumu šī gada laikā. Un eh, es cieši sastrādājos ar eh, Redingas eh, kundzi un Almuņas kungu, lai mēs varētu beigt darbu pie kopīgās iniciatīvas. Un, iespējams, šī iniciatīva neapmierinās visu prasības, tomēr tas jebkurā gadījumā būs labs solis uz priekšu ļoti sarežģītā dokumenta kopumā. Un ceturtais patērētāja darba kārtības pilārs ir Eh, patērētāju eh, eh, interešu iekļaušana sektora politikās. Un viens no galvenajiem avotiem patērētāju darba kārtībā ir visaptarošā pieeja patērētāju politikai. Tiek definēti prioritārie sektori patērētājiem, kā piemēram finanšu pakalpojumi, digitālais sektors, sektors ilgspējīgs patēriņš um, transports. Es strādāju kopā ar saviem uh, kolēģiem komisāriem, uh, lai uh, šī uh, visa darba kārtība tiktu pilnībā īstenot. Piemēram, kopā ar komisāru Barņē šobrīd es beidzu darbu pie likumdošanas uh, iniciatīvas uh, par banku kontiem. Un uh, šīs iniciatīvas mērķis uh, būs uh, atvērt banku uh, kontu. Uh, tirgu, uh, uzlabojot uh, pārskatāmību saistībā ar banku kontiem, uh, tiks samazinātas barjeras um, un eh, tiks eh, pārvarētas eh, grūtības, kas ir saistītas ar patērētāju piekļuvi banku pamatu pakalpojumiem. Tātad attiecībā uz patērētāju kredītu direktīvu šobrīd mēs beidzām novērtēt tās transponēšanu nacionālā likumdošanā. Mēs publicēsim ziņojumu par īstenošanu šī gada laikā. Uh, Eh, balstoties uz eh, pētījumiem, kādus eh, ir veikuši arī pakalpojumu sniedzēji. Tātad, tātad par Iriju, Kipru un Spāniju un attiecībā svarīgo pensiju jautājumu. Šobrīd mēs sagatavojam dokumentu, kas mums būs kā pamats turpmākās konsultācijās, un tā mērķis būs noteikt, kā Koordinēta Eiropas Savienības pieeja varētu uzlabot patērētāju aizsardzību šajās eh, konkrētajās jomās eh, pensiju eh, fondos. Un mēs esam arī sākuši pētījumu, lai novērtētu, kādas varētu būt sekas pārāk, pārāk lielai parādu nastai. Tiek novērtētas situācija dalībvalstīs, un mēs noskām, kādi ir pastāvošie pasākumi, lai atvieglotu situāciju, un šī pētījuma rezultāti drīz būs pieejami. Uh, un tas mums palīdzēs eh, noteikt eh, iespējams, eh, iespējams rīcību nākotnē. Enerģētikas jomā mēs turpinām savu iesaistīto pušu dialogu, mēs koncentrējamies uz elektroniskajiem rēķiniem un par to, kā var veicināt patērētāju energoefektivitāti, un rezultāti tiks prezentēti augustā rudenī. Un tad attiecībā uz digitālajām tehnoloģijām eh, mēs eh, publicēsim jaunu pētījuma rezultātus eh, attiecībā uz in pieejamību internetam no patērēju perspektīvas, un tas būs ļoti labs rādītājs attiecībā uz to, ko mēs varam darīt, dalīt, lai uzlabotu patērētāju apstākļus, izmantojot internetu. Un pašā noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka mūsu Eh, spēja eh, eh, pareizi īstenot patērētāju darba kārtību būs atkarīga arī no adekvāta finansējuma šai patērētāju programmai un daudzgad finanšu schēmas sarunām. Es ļoti tiešām paļaujos uz šīs komitejas atbalstu šajā jomā un es ceru, ka mums būs ļoti auglīga viedokļu apmaiņa. Paldies! Well, thank you very much indeed. Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs par šo ļoti uh, lakonisko pārskatu un esmu pierakstījis informāciju par aktivitātēm, par kurām gribējām uzzināt. Uh, mēs ceram, ka būs iespēja izvērst diskusijas. Man pat labam pierakstījušies deviņi deputāti pieteikties, vai vēl kāds desmit. Mūsu rīcībā ir pusstunda atgādinu. Uh, Es domāju, mēs varētu sākt ar Gepardas kundzi un tad Švāba kungu un tad Rūles kundze, citu politisko grupu līderi. Tātad Gepards kundze un Švāba kungs. Šodien Gepards kundzei dodu. Uh, priekšroki, jo viņi ir ārkārtīgi entuziastiski noskaņoti par banku kontiem, jo viņi mūsu referentēs jau redz, ka viņa smaida pa visu seju. Nu, tad ļaušu viņai sākt. Un pēc tam aicināšu švāba kungu un tad pārējos pēc tam. Taču lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk, jo. Uh, Mēs arī negribam, lai gaida mūsu visus lūdzu. Jā, paldies. Paldies, Malkam, paldies, Barkungs, par tiešām ļoti izsmeļošu uzrunu šodien, kas bija ļoti saprotam. Tie ir ļoti lieli daudz solījumi. Un es gribētu arī par daudziem arī rēģēt no savas puses. Un arī šodien neizteikšos par kopīgajām strīdus, tad, tad eh, arī prasībām. Un tomēr tas, ko sacīja Malkoms, piekļuvi bankas kontām. Tas ir viena arī institīva, ko es arī šeit Eiros parlamentā esmu virzījusi, un uzskatu, ka tas ir absolūti tiešām steidzami risinām problēma. Un arī Barņiekungs ir gatavs arī ar to rīkoties, saprotu. Bet cik ilgi vēl būs jāgaida? Galu galā mēs jau to gaidījām februārī vai pat martā. Varbūt jūs varētu pateikt īsti, ka tad tas būtu gatavs priekšlikums. Un otrs, kur mēs skatāmies, arī kur ir jau mēs skatījāmies iepriekš, nu, komisārkungs, jūs varbūt varētu arī pateikt, ja tādā veidā Eiropas komisija reiz plānotu arī šīs tiesības, kuras esam tā izcīnījuši patērētājiem. Uh, pēdējo gadu laikā, kā atbildēt arī uz desmit svarīgākiem jautājumiem. Un tad varu, ka mēs noteikti, kas tad ir tieši pats svarīgākais patērētāju tiesībām. Jo šī Eiropa, ko mēs gal galā šeit arī plānojam un veidojam, ja mēs gribam, lai iedzīvotāji saprast, jo gal galā arī mēs skatāmies arī tādas direktīvas, kas tiek pieņemtas un nekad netiek īsti īstenotas bieži vien. Um, neret to jau it kā pārspēlē un uzskata par nacionālajām likumdošanas, bet gal galā aizmirst, ka tas ir sākotnējuši Eiropas institīvas, kuras ir ļoti svarīgas, kas ir iegums Eiropas iedzīvotājiem. Kā mēs to varētu tomēr labāk pozicionēt? Švāba kungs tālāk un tad eh, Hesoja, un tad eh, došu vārdu komisāram atbildēt. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es arī esmu iepriecināts par jūsu pieju, jūsu sākot savu arī savu darbu, esat reķēries pie daudziem jautājumiem. Un tad, ko jūs runājat par šo īstenošanu, kas jau līdz šim ir pieņemts, es tiešām arī vēlētos. Um, lai mēs to panāktu. Ja mēs skatāmies pie medicīnas produktu direktīvas un arī tāpat, kur ir cits jautājumi, un tas pats arī, kur mēs runājam par tirgus uzraudzību, es būtu absolūti pateicīgs. Es domāju, tirgus uzraudzība no vienas puses un arī patērētāju drošība ir absolūti jāskaņo. Mans jautājums ir par to, ko jau mēs iepriekš arī runājām, tad kolēģi Gepardi, ar ko runāju Es arī to tiešām uzsvērtu pozitīvi. Mums ir biežāk jārunā par to, ko jau esam panākuši. Vai vismaz nu tādā pašā līmenī par to, ko mēs līdz šim vēl neesam panākuši. Tad ir jāskatās, ko mēs varam darīt, lai tiešām nodrošinātu labāku tādu īstenošanu dalībvalsts līmenī. Jo problēma ir tāda, ka bieži vien dalība valstis vairāk tieši akcentus liek uz direktīvām. Nu, tā kā viņiem labāk patīk direktīvas nekā regulas, jums tomēr izdosies pārliecināt padomu, ka vēlam ir regula. Paldies. Well, so let's take Mr. Bazoy for this round of questions. Labi, tagad uzklausīsim Bazoy. Kundzi Tarabēlas Hanslī, Tarabēlas kungs, pēc tam Hanslika un pārējie runātāji. Jā, es teikšos pavisam īsi, saka Busoja kungs, jo Tajānī kungs komisārs jau četros šeit uzstāsies. Es esmu šīs komitejas referents pārskatāmības, sauskatāmības direktīvai. Es sagatavoju atzinumu IMCO komitejas vārdā, un es zinu, ka jūs nesen pieņēmāt eh, pārskatāmības direktīvas grozīto variantu, ņemot vērā Eiropas parlamenta grozījums un arī daudzos grozījums, par kuriem bija balsoja šī komiteja. Tā Eiropas parlamentam ir svarīga iniciatīva, taču mēs apzināmies, ka tā nevirzās priekš padomē. Mans jautājums, komisārs kungs, vai jums ir eh, kāda informācija no padomes par šo priekšlikumu, un vai esat paredzējis spērt kādus soļus, lai panāktu vienošanos ar divām institūcijām saistībā ar šo direktīvu? Nākošais jautājums ir saistīts ar jautājumu līdzsvaru starp patērēta aizsardzība un veselības. Runāja par medicīnas iekārtē. Eiropas komisija sagatavoja ļoti labus priekšlikumus, kur patērētājs aizsargā visas procedūras, kurām ir pakļautas medicīnas iekārtas pirms tās tiek laistas tirgu. Taču es saprotu, ka Eiropas parlamenta deputāti, daži no viņiem, grib pilnīgi mainīt jūsu filozofiju, ie, ieviešot tādas pašas prasības un procedūras, kādas ir zālēm paredzēts. Un tad, mm, par spītām, ka te ir runa par pilnīgi atšķirīgiem produktiem, ka nav tāda paša veida patenta, bieži vien patenta vispār nav, un ka arī ietekme uz patērētāju aizsardzību ir atšķirīga, un ka situācija tirgo arī ir atšķirīga, tad kādi ir nodomi, lai labāk sniegtu informāciju parlamentam, kāda ir atšķirības ar šīm divām preču kategorijām? Paldies! Paldies, Čephardes kundze sacīja, ka es daudz esmu solījis, saca, saka Borža kungs. Bet es domāju, es solīju tikai to, kas ir eh, sasniedzams. Nu, esmu bijis politikā jau 30 gadus, eh, vēl ar vienu uzskatu, ka esmu politiķis. Eh, ļoti labi apzinos, kas notiek, ja kaut ko solātu neizpildu. Tas atgriež ar buram, bumeranga efektu un es izpildīšu savu uh, solījumu, tāpat kā es to izpildīju saistībā ar uh, tabakas direktīvu, turklāt vasaras sešas nedēļas iepriekš, kā bija solīts. Un runāju par banku kontu, uh, tiesību akta tā nebija ne man problēma, ne Barņēja kunga vaina, bija zināma aizkavēšanās, taču esmu tagad gandarīts jums pastāstīt, ka nākošais mēnesis gaidām preskonference lai šī direktīva tad reāli tiktu, sāktu darboties. Būtu ļoti savādi, ja šī direktīva tomēr nepa, nevainagotos panākumiem, nu, var teikt par 99%, ka uh, šis pēdējais posms būs nākošanai. Augstu vērtēju jūsu priekšlikumu par patērētā tiesību hartu, jo īpaši tagad, kad esam pieraduši pie vienotā tirgus. Kaut arī dažkārt ir pārsteidzoši, ka izskan argumenti pret vienoto tirgu, par e, zināmu šēršļu akalu ieviešanu pēc dažiem negadījumiem mēs zinām, piemēram, zirga gaļas skandāla sakarā, tad, ja viens pārkāp noteikums vienā valstī, tad sekas jūtams visā Eiropas Savienībā. Taču vai tāpēc mums būtu jāpakļauj riskam vienotais tirgus, jāatsakās no tā, taču nē, mums vienkārši jāskatās, lai pārkāpējiem tiktu piemērots attiecīgs sots, un tas pats attiec uz Schengenu. Vai no nu tās būtu jāatsakās tāpēc vien, ka uh, noziedznieki pārvietojas no vienas valsts uz otru. Nē, vienkārši jānodrošina labāka informācijas apmaiņa. Jo Schengen ir tā vērta, un arī vienotais tirgus ir Eiropas Savienības stūrakmens. Un šai ziņā es atbilstu arī uh, Andriasam uz viņu komentāru, kā mēs varam stiprināt vienoto tirgu. Strādājot tā vārdā, un arī uh, reklamējot tos iegums, kas ir patērētājiem gan attiecībā uz cenām, gan uz uh, preču pieejamību. Vismaz runājot par to valsts, kuru es vislabāk pats pazīstu, tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tad uh, cenas kritās, uzlabojās dzīves līmenis un būtībā jūs varat iepirkties visapkārt un jums ir vieglāk, ātrāk pieeja piekļuve um, precēm. Busēja kungs nāc klējā personīgi komentāru par medzīnas iekārtām. Runājot par pirmo jautājumu daļu. Vienreiz es aizstāju tā Jānī kunga padomē, kad tika spriest par šo tematu. Kopš tā laika man ar tā Jānī kunga nav bijis nekāda saikne par saistībā ar šo tēmatu, bet Jānīkums būs pulksten 16 šeit. Taču toreiz es padomē stāvēju viens, un ja nebūtu šī kolēģiju sadarbības gaisot, tad es nezinu, ko es būtu darījis. Jo fakts bija tāds, ka visi vērsās pret šo priekšlikumu, apgalvojot, ka ne tikai mums ir tiesības balsot pret to, bet eh, komisijai vispār tas ir jāatsauc. Es jums vienkārši stāstu, kāda bija reakcija, kad es aizstāju Janīku kungu saistībā ar eh, pārskatāmību. Ja saprotu jūsu komentāru, tad mums nevajadzētu pret medicīnas iekārtām izturēties tā, it kā tā, tās būtu zāles. Es, es tam piekrītu. Šī nozare uh, zeļ un plauks, un uh, tas ir svarīgi krīzes apstākļos, tā arī uh, sniedz eh, konkurences cīņā priekšrocības salīdzinot ar citiem pasaules reģionu, tāda mums nevajadzētu žņaukt šo nozari. Taču līdztekus tam mums jādomā par patērētāju, jeb pacientu drošību, tad kāda atšķirības ar pacientu un patērētāju. Nu, nu, būtībā ir runa par to pašu cilvēku, tikai atkarīgs no kāda viedokļa mēs viņiem raugām, uz viņu raugamies. Jā, ir jābūt uh, novērtējumam pirmslaišanas tirgu un jābūt ir novērtējumam pēclaišanas tirgu, taču komisija ir pret to, ka augsta riska medicīnas iekārtām tika izvirzīts tādas prasības kā pret zāli. Paldies. Priekšsēdētājs laika vairs nav daudz, tāpēc lūkšu kolēģiem uh, savā jautājumā skart vienu tematu un izteikties neilgāk par vienu minūtu. Nu, es neizmantošu pūksteni, es domāju, ka jūs ļoti labi zināt, ko nozīmē viena minūte. Na, tad uh, Tarabels kundze, Hanslika eh, kundze un tad uh, pārējie. Lūdzu, Tarabels kungs. Paldies priekšstādātāji komisāru kungs. Gebhārs kundze ir atklājusi noslēpumu, par kuru gribēja runāt, par kolektīvo tiesisko aizsardzību. Paldies, ka jūs to pieminējat. Šī problēma atkārtojas. Katrs patērē aizsardzības komisārs to izvirs par savu. Prioritāti par to jau runājam 25 gadus ir bijuši zaļā grāmata, baltā grāmata, vesela virkni dokumentu uzklausīšana un beigās nekas čiks vien sanāk. Un šodien ir beidzot procedūra, saistībā ar visādi tirgu, vairošanos, vai tie būtu datori vai automobīļi, ir arī bijušas problēmas ar zināmu rūpniecības nozaru krāpnieciskiem darbībām. Tātad patērētāji izmanto iespēju apvienoties un kolektīvi izmantot savas tiesiskās aizsardzības tiesības. Redings kundze kaut ko gatavo ar jums, es viņai jautāju, taču 5. martā uz parlamentu jautāju. Es tūlīt beigšu savu stāstnošu priekšsādātāju kungs, ievērošu savu vienu minūti. Uh, viņa atbildēja, ka viņa par to vēl padomās, taču nu jau 25 gadu par to tiek domās. Es ceru, ka šis priekšlikums ieraudzīs dienas gaismu, un Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par šo procedūru, kad tā nāks gaismā, un vai tā jau ir tā sakot procesu sākusi. Paldies! Paldies! Hanslikas kundze, saka Harboru kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos atvainoties, taču runāšu ilgāk par minūti, jo man ir ļoti svarīgi trīs jautājumi tie attiecas uz tabaks direktīvu, kuru mēs gatavojam Envi komiteja. Pirmkārt, e-cigaretes, kurās ir nikotīns. Komisija ierosina zināmu limitu, robežvērtību, un pēc šīs robežvērtības pārkāpšanas, tad cigaretes būs pakļauts medicīnas uh, uh, prasību direktīvai. Mūs uztrauc tās, ka tas varētu novest pie e-cigarešu aizliekšanas. Vai jūs varat apstiprināt, vai pastāv risks, ka e-cigaretes varētu tikt aizliegtas saistībā ar šo direktīvu? Un cik ilgi vidē parastam uzņēmumam pa, ir nepieciešams laiks, lai pieprasītu šo aptauju pašreizējā direktīvu? Otkārt, komisija vēlas novērst to, ka jaunieši pievērš smēķēšanai. Tad kāpēc komisija vēlas ieviest jaunos tabaks produktus? Un pēdējais jautājums. Tabaks uh, preču ražotāji uzņēmumi un eh, lauksaimnieki, to izvietojums eh, liecina par to, ka dažas dalībvalsts cietīs vairāk pēc šiem pēc šo jauno prasību ieviešanas. Paldies, komisār kungs, ka jūs runājāt par budžetu. Jā, jūs šeit atbalsta budžeta ziņā attiecībā uz tiem cilvēkiem, kurus, kuri visnabadzīgāk Eiropas Savienībā. Taču mēs vēlamies, lai padomus atbalsts šai smagai jautājumai. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz jautājumu, par kuru atrunā. Ekonomiskā krīze Eiropas Savienības dalībvalstīs ir tāda, ka patērētāju prakse mainās, tā rodas jauna. Es te runāju, piemēram, par eh, tādām eh, tiešsaistes eh, apmaiņas praksēm, ka patērētājs barterī patērētājiem sniedz kaut ko citu, visāds cits līdzīgas institīvas svarīgi, lai mūsu rīcībā esošie juridiskie līdzekļi negrautu patērētāja aizsardzību, ka šī te tradicionālā patērētāja aizsardzība, kas nespēja pielāgoties jaunajiem, jaunajai situācijai, tomēr tiktu aizsargāti turpmāk. Jums tas jāņem vērā. Paldies. Paldies, saka Harbor kungs, aicinu komisāram sniegt atbildes, taču pirms tam nākošie trīs runātāji Kratsa Bilt, Stailers kundze un Arijas kungs, es, esiet gatavi izteikties pavisam īsi. Lūdzu, komisār kungs. Kolektīvi. Runājot par kolektīvo tiesisko aizsardzību, varu jums visam droši kaut ko apsolīt. Kā jau saku, es nesolu neko, kas nav izpildāms. Neko nedarīt vispār nav tādas iespējas. Un nevar sacīt, kas noticis 25 gadus, jo es esmu komisārs tikai pēdējos 5 mēnešus, taču es jums to solu, arī tāpēc, ka man arī cībā ir pareizā informācija, proti institīvi tiks izstrādāt šogad. Kādā formātā būs šī institīva? pat laban tas tiek apspriest komisijā, taču esmu paredzējis procesu virzīšanos uz priekšu tuvākajās nedēļās, tad mēs arī paziņosim, kāda institīva būs. Ja jūs gribat zināt man personīgo viedokli, tad es domāju, lai ko mēs darīt, tam beigās ir jāvainagojas ar panākumiem, kā tiesību aktam, to es arī minēju. Manā uzklausīšanā es jau sacīju, ka es personīgi iestājos par kolektīvu tiesisko aizsardzību, es par to arī balsoju mūsu pašu parlamentā, ka mēs eh, pieņēmām likumu par kolektīvu tiesisko aizsardzību. Protams, eh, politika ir politika un dažkārt līdz mērķim var eh, aiziet pavisam nelieliem solīšiem un tik ilgamēr šie solīši ir uz priekšu, tas jau ir progress. Taču būs institīva, tā netiks atstāta novārtā kaut kur ideju kapsētā. Uh, Pozitīvs, pozitīva virzība uz priekšu būs, kaut arī tā jau sen tika gaidīt. Protams, tad, ja jūs kaut ko gaidāt mm, ilgi, tad iespējams jums iestājas pagrimums, kad progress tiek, pa, tiek paziņots, taču es jums varu apgalvot, ka progress būs. Runājot par e-cigaretēm, novatoriskiem tabaks produktiem un e, ekonomisko ietekmi no šīs direktīvas. Nu, e-cigareti tirgu jau pastāv. Kaut kas jau ir tirgu, un tādā gadījumā mēs mēģinām to regulēt pēc iespējas vairāk. Kaut arī es jums piekrītu. Nu, ja es pareizi sapratu jūsu vēstījumu, ka, ka jūs gribat sacīt, ka e-cigaretes smēķētājs vai biežiem smēķētājiem sniedz tādu viltus drošības sajūtu, jo viņiem ir iespējas, ka viņi nesmēķē cigaretes, jo viņi smēķē tikai e-cigaretes. Taču sekas, protams, kaitē veselībai. Un, ja man būtu jānāk klē ar kampaņu, tad es vērstos pret pašām e-cigaretēm. Tad, ko mēs mēģinām darīt? Mēs mēģinām ievies šīs robežvērtības, lai neregulētu pārāk lielā mērā. Šajā institūcijā pašreizējā tabakas direktīva ir plaši atbalstīta, un tas bija tik, pat tik lielā mērā, ka Envi komitejas referenci ierosina tālāks ierobežams, kā, piemēram, vienkāršu marķējumu. Citā ēkā, citā institūcijā padomē, um, protams, šis brauciens nebūs tik vienkāršs. Un galvenokārt tāpēc, ka ir dažas nacionālas problēmas, piemēram, slim cigaretes vai piedavas, zināmos reģionālos, reģionos saistība ar tradicionālajiem tabaks produktiem, taču vislielākā pretestība nevis no veselības ministriem, bet no attiecīgo ekonomiku ministriem ir jautājums par ekonomiku darba vietām un naudu. Nu, man tagad jāuzmanās, kā es paušu savu viedokli. Es negribu e, izklausīties skarbs, taču es domāju, veselības komisāram ir jāsamazina smēķētāju skaits. Un e, citam komisāram ir jāsamazina smēķētāju skaits. Un mūsu uh, mērķis 5 gadu laikā samazināt smēķētāju skaitu par 2%. Tas nozīmē divu, par 2,5 miljoniem mazāk smēķētāju kā šodien. Vai tas smagi ekonomiski ietekmēs dažas valstis? Jā, tā es domāju. Taču gribu arī piebilst, ka būs arī pozitīvas ekonomiskās sekas, jo līdzekļi ko ietaupīs bijušie smēķētāji, to investēs citās ekonomikas nozarēs, piemēram, radot vairāk darba vietu nekā tās, kas iespējams tiks zaudēt. Taču, ja nevēlos izklausīties skarps, ja es ieklausos jūsu argumentā, kur jūs izvirzījāt un kas atainojas arī tabaks industrijas interesēto pušu sacītā, es nesaku, ka tas ir jūsu viedoklis, taču jūs sakāt to, ko saka citi, tad man vajadzētu iestāties par smēķēšanu, jo tā nodrošinātu daudzas darba vietas un uh, labāku darbību ekonomikai. Mums Eiropas Savienība ir jāapkaro smēķēšana, jo mēs zinām, cik tas izmaksā dalībvalstīm miljārdiem eiro veselības sistēmām. Ja mēs pārtrauktu smēķēšanu kā parādību, un tā būtu ietaupīta miljoniem eiro, ko varētu, piemēram, investēt slimnīcās un būtu ietaupījumi arī privātpersonām, kas smēķē. Jā, būs jāmaksā, taču es domāju, ka ieguvums būs lielāks, jā. Nu, katrā ziņā vismaz tik būs pa nulēm viss. Jā, komisijai jārod plašāks konsens starp dalībvalstīm tabaks direktīvā. Runājot par krīzi un patērēšanas tendencēm I had a question once, not in this committee. Man bija arī, kāds uzdeva arī jautājumu arī konferencē. Tur bija runa par, kāpēc gan runāt vispār par iekšē tirgus regulu, par patērētā tiesību aizsardzību, galu galā ir jau valsts, kur nekas netiek patērēts tādā ziņā. Un es gribēju tieši uzsvērt, ka mums vajag papildus noteikums tieši tajā gadījumā, kad ja ir krīzes situācija, jau liekas, ka neviens vairs neko nepārtērē jo tieši krīzes situācijā visvairāk cieši, protams, vismaz aizsargātākie pasāri, patērētāji. Vai nu tas ir vecuma grupa, vai arī kāda cita sociālā grupa, un tātad tas vienmēr bijis absolūti svarīgāks. Tā kā jūs atsaucaties kaut kādam jaunām iekārtām, jaunajiem produktiem, kas varētu īstenībā pasliktināt patērētāju uh, pozīcijas. Nu, liek tieši tādēļ krīzes situācijām mums ir daudz vairāk jāsako patērēto tiesību aizsardzībai. Jo pat krīze paver jauns iespējas, kas vēl vairāk var sāsināt situāciju un ievainot mazais sargātajos patērētājus. Paldies! Tā ir vēl trīs jautājumu laiks. Es ļoti ceru, ka īsi, precīzi jautājumi. Um, so if... Lūk, jums trim vārds. Sāksim ar Kratsabils kundzi. Paldies, priekšsādētāji! Patērēt visu Eiropu zaudē uzticību pārtiks piegādes ķēdēm. Mēs redzam, ka atgriežas tāds varbūt pārtiks nacionālisms. Īpaši cilvēks sāk satraukt šis jau arī zirgaļas skandāls. Un man interesē, vai komisija ir kāda efektīva atbilde, kāds rīcības plāns, sekojot zirgaļas skandālam. Man tādēļ trīs jautājumi. Pirmkārt, izsekojamība. Vai rīcības plānā jūs par to ja jūs runājat, kad ir jāpātrina izsakojamības iespējams, skatoties arī, kad jūs noskat absolūti obligātu gaļas izcelsmi, ir jābūt šādai obligātai norādē. To es arī katrs, kā toreiz arī kā referente, absolūti pieprasīju, kā izcelsmes marķējumu toreiz, kad mēs to izskatījām kā regulu par pārtiks piegādes ķēdēm. Otkārt jautājums Vai ir pieņemama situācija, kad uzņēmums saka, piedošana, mēs nesam vainīgi, mēs neko nezinām, jo piegādātāji ir par to atbildīgi? Mēs uzskatām, ka tas nav pieņemam. Tad ir jāzina, jāpasaka, kurš pa ko atbild, kurš to var izsakot. Arī tātad šī 882 no 2004. gada direktīva, kas paredzēja arī tomēr pastiprināt sodus. Vai jūs jau piedāvājat? vai jūs esat gatavi arī izslēgt no spēles, no tirgus atsevišķu spēlētājs, kas pārkāp šos noteikumus. Un tad vai nolūks tikai jau nolūks pārkāpt atsevišķus noteikumus, vai arī tas jau būtu sodāms, jo var šādu nolūku arī konstatēt. Un visbeidzot, komisārkungs, paldies par to, ka jūs sniedzat atbildi uz manu rakstveidu jautājumu par, par marķējumu. Un es aicinātu jūs arī turpmāk šādu sarunu risināt arī ar nozari. Uh, visā ķēdē mēs redzam, kāds ir nopietns problēma šobrīd. Ja es vienkārši sanāk, ir rodas panika un tiek arī atcelt pārtiks produktu un visi tie tiek aizmest prom, izmest miskastē kā pārtika. Un tas ir tiešām satraucoši. Ja jūs sakat, ka vienkārši problēma ir tad marķējums un bieži vien ir bijušas situācijas, kad it kā tiek atcelt pārtika, bet ja brīdī tiek. Um, vienkārši arī, nu, tas ir nepieņemama situācija. Īstenībā, tad, kad cilvēkiem trūks pārtiks, mēs vienkārši daudz pārtiku arī aizmetam prom. Es domāju, aicinātu jūs rīkoties un to savādāk kaut kā sorganizēt. Tālāk, kundze, paldies, komisār kungs. Eiropa ir viena no lielākām alkoholiķu zem eh, teritorijām pasaulē, eh, kur tiks vairāk patērēts tieši alkohols. Uh, un tas skar tieši no 25 līdz 29 gadiem. Un es šodien arī piedalos seminārā, kur mēs tieši saucam lietas vārdā par Eiropas alkoholismu problēmu un par to, kā tas būtu jāņem vērā, kas notiek ar Eiropas iedzīvotājiem, Eiropas sabiedrību un alkohola patēriņu. Ir ļoti nožēlojami jāsaka, ka visdažādākie um, ģenerāli direktori, ģenerāli direktorāti uh, neieradās, neviens nācotīja savus pārstāvis ne no vidas, ne no sabiedrības veselības, ne arī no patēriņu ģenerāla direktorātiem. Es tomēr aicinātu jūs varbūt paskatīties, varbūt kāds var atnākt un piedalīties arī no komisijas. Kaut galā Skotijā mēs nosakam minimālās cenas, tāpat mums arī būs klāt arī Skotijas veselības ministrs. Manuprāt, būtu ļoti svarīgi, ka arī komisija piedalās. Jūs zināt, ka Skotijas viskī šobrīd ražotāji tieši iesūdzējuši Skotijas valdību tiesā par šādiem soļiem. Tā ka tas ļoti lopri svarīgs cīņa šobrīd. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlos pateikties komisāram par ierašanos. Paldies par jūsu šodienas pastāstīt to, ko jūs šodien plānojat arī turpmāk darīt. Es vēlos uzsvērt, jūsu darbs ir absolūti svarīgs, lai nodrošinātu patērētāju uzticību. Jā, nu, jūs esat uzsākušie programmu par to, kādā veidā var uzsākt arī informēšanas kampaņas. Jāatzīst, ka, nu, šobrīd mēs runājam par tādu palielinātu patērēta uzticību, kas ir absolūti svarīga. Tātad jūs sacījāt jau šeit arī sākumā ievadvārdos, kas ir tik svarīgi patērētājiem arī uzņēmumiem. Man interesē, kādas vēl papildus citas iniciatīvas jūs plānojat? lai uzlabotu patērētāju uzticību arī digitālajā vidē un digitālajā tirgū. Kādā veidā mēs varam rēķināties to, ka šīs direktīvas tiešām stāsta spēkā? Jā, nu, pirms komisārs atbalst uz šiem trim jautājumiem. Vēl trīs tātad vēlas uzdot arī deputāti jautājums. Jūs esat gatavi uzdot īsts kodolīgs jautājums, tad došu jums vārdu. Nu, labi, atbildēšu tad uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, par zirgu gaļu skandālu. Tas ir pats pēdējais, protams, tur mēs skatāmies. Šeit arī parlamentā ir īstā vieta, lai mēs par šo tam runātu. Pat tajā situācijā, kad tika veikti visi testi, tieši šos testus pasūtīja jau komisija kopā ar dalībvalstīm. Tas gan bija rekomendāciju formātā, uh, un komisija nekādā nevarēja arī pieprasīt eh, dalībvalstīm vēl DNS testus. Un jāatzīst, ka visi dalībvalsts, kas arī ar mums sadarbojas, un viena trešdaļa īstenībā pat veica vairākas pārbaudas, nekā to pieprasīja komisija. Piemēram, Vācija. Viņiem bija tikai prasīts 256, bet viņi veica pat 850. Apvienotā karaliste tieši precīzi veids arī pārpildus testus pār uh, um, nokautējiem zirgiem lokautuvēs. Tāpat arī līdzīgs pārbaudas veids arī daudz citas valstis. Īstenībā lielākā daļa dalībvalstu pat veica vairāk pārbaudas nekā tās tika aicināts to darīt. Jūs man tā jautājat, vai mums ir reāla arī izsekojamības likumdošana? Likumdošana ir spēkā. Konkrēts piemērs. Viss bēdīgi slavēnā Lilopa Lazāņa kas atradās Lielo Britānijas tirgu, dažu stundu laikā mēs varējām arī izsekot gaļas uh, izcelsmi, uzglabāšanu, pārstrādi. Un tas parādījās arī Brita tirgū. Jautājums par to, vai kaut kādā veidā vajadzētu arī paplašināt marķēšanu, un attiecināt arī uz svaigo gaļu un svaigas gaļas produktiem. Jo mēs runājam par arī tuvāko mēnešu, ka to arī attiecinām uz cūgaļu, aizskaļu un lielovgaļu. Tad, tad nav jautājums tikai par caurskatāmības problēmu, bet gan īstenībā par informēšanu, patērēto informēšanu. Zirgu gaļas skandāls būtu noticis pat tajā gadījumā, ja mums arī būtu ļoti precīzi, vēl precīzāk. Tā kā vienkārši, nu, tas bija absolūti maldinoši vienkārši marķējums, saturs. Īstenībā bez DNS testa mēs pat nevarētu pateikt, ko mēs īsti ēdām. Bieži vien tiek pārbaudīts eh, veterinārā sanitārās normas, nu, tad tieši baktērijas, bet uh, eh, nesaturs. Mēs tā redzam, ka tur jā, bijuši atsevišķi sadaļās ir bijis ir kaut kāda Protams, šādu tagad pieeju vairāk tieši vēl izcels matiem pieprasa parlaments un arī atsevišķi dalībvalstis. Labi, iesaku, mēs, protams, arī sekojam šādām vēlmēm, un to visu varētu ņemt vērā. Bet vienlaikus man tomēr jānogaida ietekmes novērtējums. Parlaments vēlas, lai tas tiktu pabeigts jau līdz šī gada beigām, un mēs tiešām mēģināsim panākt, lai jau šomēr šis ziņojums ietekmes novērtējums ir uh, pieejams līdz vasaras beigām. Tad balstoties uz ietekmes novērtējumu mēs arī rīkosimies. Dalībvalstīm ir atšķirīga izpratne par to, kas vēlas piemērot arī šādu procedūru, kas arī ir pret šādas procedūras piemērošanu. Un tās, kuras saka, rakstveidā mēs esam pret, un tagad kādreiz mainījuši viedokli arī cits, tā tas politikā nereti notiek tā kā ir jāskatās arī, kādu administrīvo slogu tas rada. Un es jau iepriekš norādīju, man ir ļoti atvērta pieeja, un mums jāskatās, kas būs informācija, kas būs iekļauts tajā ziņomā. Tāds jau vieglāk vienmēr runāt par konkrētiem produktiem, teikt, šīs rotaļlietā vai trauku mazgā mašīna ir um, ražot Ķīnā, nevis, piemēram, tā kā maltā gaļa, kur ir daļa no Rumānijas, Vācijas un citām valstīm. Tā kā drīzāk jāskatās, kur ir audzēts dzīvnieks, kur tas ir nokauts, kur tas ir pārstrādāts. Tātad kāds tieši būs komisijas priekšlikums? Mēs šobrīd ierosinām tādu kopēju paketi. To vēl nav apstiprinājis komisija kopumā, tātad komisāra kolēģija, bet cerams, ka to izdarīs tuvāko nedēļu laikā, iesam šonu mēnesi. Tad, tad būs vairākas lomas, kas tieši runā par dzīvnieku veselību. Tad mēs izmantojam šo iespēju, lai norādītu, ka mēs nevaram vienkārši tā, kā tu varēsi direktīvās ierakstām, ka, nu, krimināla sodi ir apturošo efektu. Nē, nu, mēs ceram, ka īstenībā arī finanšu sots reizē arī ņem vērā ekonomiskos iegūmus, peļņu, ko ir guvuši tie, kas pārkāpo šos noteikumus. Tātad, ja kāds ir, ir maldinājis un nepareizi norādījis maķējumu, sakot, ka tā ir uh, lielopu gaļu, lai gan tur 20 vai pat 40% ir zirga gaļa, jo zināms, ka tīri tas ir ekonomiskajos ieguvums, jo zirga gaļa ir daudz lētāk nekā lielopu gaļa, un tad ir skaidrs, ka tur par to viņai būtu jāsoda. Redziet, tas tikai neliels tāds krimināls sods, tad tur nav nekāda liela sāpju. Tad tie, kas tiek nosūdīti par maldināšanu, vienalga var turpināt savu uzņēmējdarbību un pat uz laiku netiek apturēta viņa licence. Tāda bija līdzinājā kārtība. Un ja tā, tās paliek spēkā, tas, protams, ir sniedz nepareizi signālu, kad tad tie noteikumi, protams, arī viegli pārkārt. Tu nav nopietni sēko. Tādēļ ja mēs tā to vēlamies grozīt. Otkārt, mēs arī te nosakam arī konkrēts vairākus pienākumus. Šobrīd jau dalībās, protams, pašas uzņēmās no labprāt arī daudz nopietnas pārbaudas un kontrolas. Mēs tomēr vēlamies pasvērt, ka Eiropas komisija nāk klāt tikai ar rekomendāciju, bet mēs vēlamies tā pateikt, ka atsevišķos gadījumos, ja rot šādas sāpīgas situācijas, tad mēs vēlamies tomēr arī ar likumu spēku noteikt mums pienākošās kontrolas. Un par sarakstu es ļoti rūpīgi izteicos, padomāju, kā es to saku, jo, ka vācu ministri izteicās, tad tas bija tieši tā. Tad tur tiešām bija tā, ka vai dienās elas vārti vārtvērās, jo sanāca kāds pateicis, kad nabadzīgi ļauts tikai ēd, vai zemākās čirs cāls ļauts ēd zirga gaļu. Uh, Tātad tas, ko jūs sacījāt par to, jā, kad, nu, protams, šīs at, konfiscētās preces, kas tiktu atsaukts, eh, piedošana konfiscēts, bet atsaukts no tirgus, ka tas, tas tiktu atdots tad eh, nabadzīgiem cilvēkiem. Nu, tur jāskatās. Protams, kad it kā varētu mēs, protams, arī piedāvāt kā brīvu patēriņu preci visiem, kas ir gatavi to patērēt. Arī viņus absolūti informējot. Bet, nu, es toreiz ļoti rūpīgi šo situāciju izdomāju Un es, protams, ka es neko neteicu, ka tā, ka es nenoklusēju, es, protams, arī izteicos šajā situācijā, bet ļoti apzinājos, kāds varētu būt tā seks. Jā, par alkoholu un par eh, komisijas pārstāvniecību. Es jums apliecinu, es jums dodu savu vārdu, ka kāds ieradīsies pie jums un šodien būs klāt. Lai gan šobrīd mūsu galvenā prioritāte ir tabaka, un tas šķiet ir tāds konkrētāks mērķis nekā uh, alkohols. Nu, redz, ar alkoholu problēma ir tāda, ka tur ir alkoholā ļaunprātīga izmantošana ir kaitīga, bet tabaka, protams, uzreiz ir kaitīga, kaut vai viena cigareti jūs izpīpējat, izsmēķējat. Bet nu, mēs nevēlamies, protams, teikt, ka alkohols nav bīstams. Mums arī spēkā arī savu stratēģiju, kad stratēģija izbeigsies, tad mēs uzsāksim jaunu stratēģiju par maksimālo cenu par vienu alkoholu vienību. Nu, mūsu pētījumi ir tādi, ir vairāk, protams, tad um, fiskālie pasākumi ir visiedarbīgākie. Mūsu pētījumi atklāja to, ka vai nu tabaka vai kaut kas cits, vien, līdz ko jūs uz, ceļat augšā cenu, tad samazinās arī patēriņš. Nu, dažkārt, piemēram, pat kartupeļu čipsi tagad ir ļoti dārgi, jo viņi tiek uzskatīti par kaitīgu pārtiku. Tā kā jūs tas, ko sakāt, to mēs atbalstām. Eiropas līmenī, protams, ir jāskatās, vai tas atbilst arī, protams, iekšē tirgus loģikai un arī Eiropas līgumiem. Tā ka es jums nevaru uzreiz pateikt, kāds ir komisijas viedoklis. Šobrīd nav tāds sagatavots skaidrs komisijas pozīcijas par to. Tas tikai, ko es sacīju, ir mans personīgais viedoklis. Right, um, so just... Nu labi, tad tagad. Taču kungs vēl laikam nav atnācis labi, tad varam trīs jautājumus iespiest. Grēdī kompos un šaldimozā un vēl Jā, paldies. Trīs, četrus gadus komisija ir izskatījusi, protams, pārobežu veselības aprūpas direktīvu, un parlamentā mēs to pieņēmām pirms diviem gadiem. Bet te ir atsevišķie papildu pasākumi, praktiskie saistītie pasākumi, kuri vēl būtu jāpieņem attiecībā uz vienoto tirgu un veselības aprūpas pasākumiem. Par šo direktīvu vairs neviens īsti nerunā. Vai tas nozīmē, ka nu, tās labas vai sliktas ziņas, kā tas īsti ir? Kolosāli, pats īsākais jautājums šodien. Pēras kundze, paldies! E, pavisam īsi izteikšos no dienu par medicīnas iekārtu un in vitro diagnostikas iekārtu uh, noteikumiem. Es esmu referents šajā jautājumā. Vispirms uh, vēlos uzteikt komisijas darbu. Ir panākts kvalitatīvs teksts. Un tomēr uh, ar risku saistīts to ierīču uh, Eh, nonākšanu tirgu, šie noteikumi pat labam šiet neapstieprina ne pacientu, neapmierina ne pacientu asociācijas, ne profesionāla asociācijas, turklāt šiet, ka augsta riska medicīnas iekārtas, kas ir lielā mērā arī novatoriskas, viena uh, paziņošanas iestāde, tās uh, zināšanas ir nepietiekams. Es jums katrā ziņā gribētu aicināt domāt par tādu koleģiālāku, visaptverošāku izvērtē. Un tālāk neitālās diagnostikas teiks, testi. Tiem nav medicīnas mērķis. Un tomēr tie šeit ir ielikti, iekļauti un Un um, tas nākotnē būs problemātiski. Es atvainojos, tiek pārtraukt uh, Berā kundze. Es atvainojos, bet uh, komisāram tulīt būs jādodas prom, tāpēc dodu vārdu nākošajai runātājai. Jā, paldies, ka jūs atnācāt šodien. Un stāstiet arī pat patēriņu aizsardzību paketi, un mēs darīsim visu, lai arī no savas puses šo priekšlikumu arī pabeigtu līdz mūsu parlamentārās sasaukuma beigām. Galu galā tieši nākošajā mēs arī saliekam kopā pēdējo kalendāru. Un mums ļoti svarīgi, lai šādu priekšlikumu mēs arī pabeigtu. Tas ir tas svarīgākais signāls. Man būtu bijuši daudz jautājumu, bet nu neuzdošu, jo laika vairs nav. Mr. De Campos, sometimes. Jā, De Campos kungs, tā ir dažkārt, kad, nu, ja nav nekāda ziņa, tad tas ir laba ziņas tādā ziņā. Un es par to es daudz domāju tagad. Nu, protams, šogad 25. decembrī stāsies spēkā pārobežu veselības aprūpas direktīva. Un mums ir daži atskaits kriteriji, kas ir spēkā un kas tajā brīdī, kad direktīva stāsies spēkā, kas ļaus mums tad arī uzreiz arī risināt daudzās problēmas, pirms tās reāli pat parādās. Es ar vienu uzskatu, ka Lielākā daļa, protams, cilvēku izvairēsies veselības aprūpi iegūt savā valstī. Gal galā tas ir saprotam vide, ģimenes atbalsts un tā tālāk. Vienlaiks mums jāsaprot. Informējot arī, protams, pacients par viņu tiesību un tā tālāk, protams, kas ir tieši ar eh, līdzinējās Eiropas kopienu tiesas prakses apkopojums. Un šī direktīva bija tā kā reakcija uz to, kas ir reāli jau pieņemts Eiropas kopienu tiesām. Mums ir ārkārtīgi rūpīgi jāseko, kas notiek šo direktīvu. Mēs esam pārliecināti, ka atsevišķas dalībvalstis mēģinās kaut kādā tam bremzēt, nepieļaut atsevišķu prioritāro sarakstu veidošanu un tam līdzīgi. Un arī ne, skatu, nesakot konkrēti, kas tieši tik, tiks apmaksāts, piemēram, Beļģis, kas dodas uz Vāciju. Protams, par viņam maksās pēc Beļģijas tarifa, nevis pēc Vācijas tarifa atlīdzināšos izdevumus. Tā kā, nu, tas ir šobrīd vēl jau skaidrs zināms, ka būs atsevišķas grūtības, bet nu mēs te būsim gatavi to arī skatīties. To arī skatīs veselības ministri Viļņā, un es jau domāju, ka es arī sakontaktējos esmu ar Lietuvas prezidentūru, lai šo jautājumu viņi tad vairāk ņemtu vērā. Mūsu veids ir tāds, lai 25. oktobrs piedošana tad ir ir reāli vienkārši darbdiena, nevis kaut kāda pēkšņa krīzes sākšanās. Bet nu, tas ir galvenais, protams, jautājums. Par to, kā katram individam ir tiesības meklēt palīdzību ārvalstīs. Un arī saņemt šīs kompensācijas. Tālāk arī tas, ko jūs sacījāt par medicīnas iekārtām, kas nav izmantojamas tieši medicīniskiem nolūkiem, vai kā tas? Man dienas saka, te būs kompromiss, kas, domājam, pieņems gan arī jums parlamentu komiteja, gan arī komisijai. Un paldies, Mišel, jums par jūsu komentāru. Nu, mēs ļoti ceram tiešām, ka parlaments apzinām šo produktu drošības direktīvu. Bet es pats ļoti labi zinu, ka jums 26. mājas ir svarīgākā diena atskaits punkts. Un pēc tam, protams, parlamenta varbūt atsevišķās darbības tā kā kļūs lēnāks. Tas, ko mēs esam panākuši tagad, jau būtu ļoti svarīgi arī to noturēt un nodrošināt, ko to arī produktu drošības direktīvu jūs pieņemat. Paldies! Good. Well, thank you all very much. Labi, paldies jums visiem. Es atvainojos, ka dažiem liku tā kā izdarīt spiedienu, bet mums bija ļoti svarīgi izdarīt šīs lietas, un galvā komisāram ir jau tālākā darbkārtība. Paldies jums visiem. Paldies jums, godātais komisār. Bija prieks arī jums risināt šo dialogu, un tiekamies drīz. Thank you. Uh, just to update you, um, uh, Vēlējos tikai sniegt informāciju, ka Tajānī kungs atbild uz uh, jautājumiem uh, aizsardzības apakškomitējā attiecībā uz iepirkumu citiem jautājumiem līdz ar to. Tad mēs esam viņam aizsūtījuši ziņu, ka gaidām viņu. Un, kolīdz viņš ieradīsies, tā mēs sāksim viņu uzklausīšanu un viedokļu apmaiņu.

Uh, so, colleagues, uh... Kol kolēģi Tajānī kungs ir uh, ieradies, un tāpēc uh, lūdzu jūs ieņemtu jūsu uh, vietas. Runātājs saraksts ir atvērts, līdz ar to es ierosinu. Pieļauju, ka koordinātori vēlēsies izteikties, un droši vien arī vēl kāds vēlētos ierosināt, ja koordinātori piekrūt, piekrīt, eh, šķiet, ka šeit ir trīs koordinatāri klātesoši, ka mēs uh, atņemsim nedaudz uh, laiku uh, koordinatoru sanāksmai. Tad līdz ar to mums ir kāds 40 minūtes laika. Un pieļauju, ka arī kā Gepārds kundze, Rūlas kundze vēlēsies izteikties. Līdz ar to, jebkurā gadījumā, ir liels prieks šeit sveikt Antonio Tajānī. Es zinu, ka mums ir daudzi eh, interesanti projekti, eh, kuri iekrīt tieši jūsu eh, atbildības jomā attiecībā uz vienoto preču tirgu, kā arī tirgus pāraudzību, kā arī ir vairāki citi projekti, pie kuriem mēs strādājam. Valers kundzes projekts par radio aprīkojumi, Mandersa kunga jautājums, kā arī būs atzinums ITRE komitējā par um, kārs 2020 stratēģiju. Līdz ar to ir vairāki projekti, kas ir aktuāli, tāpēc tiešām priecātos, ja jums varētu sniegt īsu pārskatu par to, uh, eh, kāda ir jūsu plāni eh, nākamajam eh, sanākšanu ciklam līdz šī mandāta beigām, tāpēc, ka šī ir iespējams pēdējā reize. Un pēc tam arī kolēģi jums uzdos interesants jautājums iespējams eh, netiks interesants, kādi jums eh, tika uzdoti aizsardzības komitejā, bet nu mēs redzēsim. Tātad eh, Vādars kundze arī tiek iekļauta runātāju sarakstā. Līdz ar to es ar lielu prieku jums dodu vārdu. Un pēc tam tiks uzdoti jautājumi. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es tiešām atvainojos par šo kavēšanos, tomēr mani aizturēja ļoti sarežģītas debates aizsardzības komitējā par E, komisijas e, paziņojumu, kurš, kuru komisija e, prezentēs drīzumā. Es tiešām atvainojos, bet es tiešām biju citā šī parlamenta zālē. Un uzreiz tiešos vērsim pie, pie radiem, tad es priešājos, ka esmu šajā komitejā. Es domāju, ka jūs jau uzklausījāt tad Borga kungu, Uh, viņš jau sniedza informāciju attiecībā uz uh, produktu drošību, tirgus pāraudzību, uh, mūsu priešakumu, kurš tika izsniegts 13. februārī. Un komiteja vēlas garantēt drošību attiecībā uz produktiem, kuri tiek pārdoti. Ir svarīgi, lai būtu augsti drošības līmeņi un ekonomikai būtu jauni stimuli, kas palīdzētu pilsoņiem. Uh, diemžēl ir daudzi produkti, kuri nav droši. Un 2011. gadā ir eh, tik izstrādātā RAPEX sistēma. 15 tūkstoši reižu, eh, lai eh, identificētu bīstamus produktus tirgū. 11% moto līdzekļi Eh, arī eh, kosmētikas eh, produkti bija iekļauti šajā sistēmā un ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz lietām, kas attiecās uz sabiedrības veselību. Un cilvēku veselības aizstāvēšana ir ārkārtīgi svarīga. Tomēr dažkārt šo produktu pārdošana ir kriminālu elementu rokās gan Eiropas Savienībā, gan eh, aizstās robežām, līdz ar to eh, visas eh, mūsu rīcības attiecībā uz likumdošanas izstrādāšanu un politiskajām iniciatīvām. Jūs atcerieties, ka komisija ir uzsākusi vairākas iniciatīvas Eiropas Savienībā pret viltošanu, un tas ir tāpēc, lai pilsoņiem paskaidrotu, kādas ir šīs iniciatīvas un kādi riski pastāv pērkot viltotas preces. Eh, otrs eh, regulējuma eh, priekšlikums tam ir saistība ar tirgus pāraudzību. Regulas aptvērums ir ārkārtīgi plašs, tās nav tikai patērētāja preces, bet arī preces profesionālām izmantojumam, uz kurām attiecās harmonizēti standarti. Un šeit mēs esam centušies vienkāršot pastāvošo likumdošanu, tirgus pāraudzību, uz kuru attiecās dažādi liktiesību akti. Un līdz ar to mums ir vienots teksts Eh, kurš regulēs eh, šo eh, aktu. Mērķis ir panākt labāko koordināciju starp pāraudzības iestādēm, veicinot ICSMS informācijas apmaiņai starp dažādām iestādēm, jo sevišķi ar kontrolas aktivitāšu rezultātiem. Un mēs arī esam izveidojuši Eiropas fórumu tirgus pārādzībai, kur ir iesaistīts visas dalībvalstu iestādes ar iespēju uh, ielūgt pārstāvis eh, no biznesa uh, asociācijām. Un šajā uh, pakotnē, šajā regulas projektā par uh, izsakojamību. Otrs uh, priekšlikums uh, regulē par tirgus pāraudzību uh, ir uzņēmumu rīcības plāns ar 20 tiešām aktivitātēm, kuru mērķis ir padarīt patērēju tirgu drošāku. Un mēs uh, Eh, izmantosim drošības eh, testus, eh, kas tiek izmantotie vairākās dalībvalstīs, bet tā, lai tie netiktu lieki atkārtoti. Un ir jānosaka efektivitāte kontrolas sistēmā, lai mēs varētu eh, redzēt, vai ir nepieciešama eh, iejaukšanās no pāraudzības iestāžu puses. Mēs arī izstrādājam konkrētas eh, metodoloģijas, lai varētu būt ehm, kontrolas inovatīviem produktiem un augstās tehnoloģijas produktiem, kur dažkārt ir, kur dažkārt ir sarežģīti novērtēt. Un līdz ar to es ceru, ka komisija varēs sniegt jaunas ierosinājumus un arī Šāda Mauzes un Pietkānenes kundze varēs iesaistīties, lai mēs varētu ehm, eh, veiksmīgi sastādāties. Tad eh, attiecībā uz industriālo eh, produktu ehm, pārskatīšanu, kas ir viena no manām galvenajām prioritātēm, Eh, no komisijas eh, puses eh, pastāv vēlme vienkāršot un uzlabot pašreizlāvošo likumdošanu attiecībā uz industriālo um, produktiem. Mēs esam likuši akcentu uz to, ka ir jāievieš konkrētspējas testi un ir jābūt arī uh, pārbaudēm attiecībā uz pastāvošo likumdošanu tādā ziņā, ka būtu uh, analīze kumulatīvajam efektam. Un šajā jomā mūsu darbs balsās uz uh, prasībām, kuras ir noteiktas Uh, un publiskās konsultācijas beidzās 6. Eh, aprīlī, un eh, šobrīd eh, notiek iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem. Šobrīd mēs novērtējam akī industriālajiem produktiem, un sākotnējie rezultāti būs gatavi jūnija beigās un šī priekšlikuma pieņemšana ir paredzēta pēc uh, vasaras uh, atvaļinājuma. Un vēl viena uh, cita svarīga joma ir uh, sektora likumdošanas uh, pārskatīšana. Un šajā ziņā es uh, no jauna vēlos pateikties jūsu komitejai par uh, veikto darbu, sadarbojoties ar mums. Eh, tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai, un kā eh, to var eh, redzēt no pārbaudēm, mēs tagad strādājam pie gadskārtējās programmas Eiropas standartizācijai, un ir divi galvenie mērķi. Pirmkārt, pārskatāmība attiecībā uz mandāti, mandātiem standartizācijai un arī strateģiskie mērķi. Piemēram, darba programma kura eh, savienos eh, standardizācijas eh, stratēģiju ar industriālās politikas stratēģiju. Nosakot prioritārās jomas un gaskārtējais ziņojums, tātad līdz vasaras beigām kopā ar paziņojumiem no komisijas puses divi praktiski piemēri attiecībā uz standardizāciju, kam būs liela ietekme uz pilsoņu ikdienas dzīvi Eh, un pie kā mēs eh, pēdējā laikā strādājam. Tātad pirmkārt, eh, šis vienotais mobilo telefonu lādētājs mani apmierina darbs, kas ir veikts saistībā ar saprašanās memorandu par vienoto lādētāju. Mēs sastrādājamies ar saprašanās memoranda parakstītājiem Un uh, rezultāti līdz šim ir apmierinoši, un mēs esam noskaidrojuši, ka 70% no jauniem mobilo telefonu uh, modeļiem, kas pagājušā gada tika palaisti tirgu, uh, ka tiem ir ja, uh, iespējams izveidot vienoto lādētāju, un tas mums uh, dod cerību nākotnē. Un sapšanās memorāns, tā termiņš beigsies 2000 beidzās 2012. gadā, un mēs eh, lūdzām tā pagarinājumu, lai mēs varētu konsolidēt rezultātus. Un eh, par spīti mūsu eh, veiktajām pūlēm nav bijis iespējams panākt brīvprātīgu vienošanos, un tāpēc mēs nolēmām rīkoties atšķirīgi, un mūsu ģenerāla direktorātā mēs esam sākuši pētījumu, lai novērtētu rezultātus, kuri līdz šim ir iegūti, un lai mēs iegūtu ietekmes novērtējumu par dažādām iespējām un lai būtu nepieciešamie pēcpasākumi. Pagājušajā nedēļā mobīlo telefonu ražotāji eh, parakstījās uz šo jautājumu, un komisija vēlas eh, pātrināt eh, tempu, lai panāktu vienošanos ar telefonu ražotāju vidū un šī vienošanās ir jāparaksta, un mēs turpināsim darbu ar, ar, ar ietekmes novērtējumu. Un mēs eh, arī vēlamies, lai patērētāji gūtu labumu eh, no šīs iniciatīvas, eh, kur attieksties gan uz parastajiem, gan uz vietāluruņiem, kā arī citām lietām, kā piemēram planšu datoriem. Un tad attiecībā uz zaļajām mašīnām. Kā ar 2020, tas ir piemērs mūsu plāniem. 2010. gadā mēs izniedzām mandātu uh, standartizācijas organizācijām, eh, lai tās panāktu sadarbu spēju. Tātad eh, bateriju uzlādētājiem, eh, elektriskajām mašīnām ir franču un itāļu iniciatīvas. Itālija atbalstīja Vācijas priekšlikumu, bet beigās bija atteikšanās no šī priekšlikuma. Un bija arī eh, pētniecības grupa, kura noskaidroja, eh, ka nav eh, liels atšķirības no drošības viedokļa, un līdz ar to 2013. gada janvārī komisija pieņēma priekšlikumu, lai garantētu sadarbības spēju elektronisko transporta līdzekļu akumulatoriem visā Eiropā, un es domāju, ka arī šajā jomā es varu paļauties uz jūsu atbalstu. Un tad attiecībā uz um, secinājumiem Tātad e-zvans, eh, e-call, eh, tas ir jauna eh, likumdošanas priekšlikums, pie kura mēs strādājam, ņemot vērā rekomendācijas no parlamenta, kuras tika pieņemtas pagājušā gada jūnijā. Pamats bija neadekvāts un līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt ekoloģijas sistēmu, balstoties uz 112 sistēmu lai tā varētu no 15. gada 1. oktobra darboties visā uh, Eiropas Savienībā. Un mājā mēs pieņemsim divus uh, likumdošanas pasākumus, uh, lai tātad šī e-call uh, sistēma uh, kļūtu uh, obligāta automašīnās. Un kad tās izmantojums ir obligāts uh, nacionālajiem uh, ārkārtas dienestiem. Un, protams, ka mēs uh, turpināsim sadarboties ar dalībvalstīm un mašīnu ražotājiem. Uh, Mm, kā arī mobīlo uh, sistēmu uh, ražotājiem, lai būtu uh, koordinēta un efektīva eko pakalpojuma izveida. 16. martā beidzās direktīvas transponēšanas termiņš, un es vēlētos informēt komiteju par to, ka līdz šim 18 dalībvalstis ir ziņojušas par, viņu, par to, ka direktīva ir pilnībā transponēta nacionālās sistēmās. Līdz ar to viss virzās uz priekšu, un mums ir bijušas informācijas kampaņas tās dalībvalstīs, iesaistot pilsoņus un uzņēmējus, lai viņus varētu informēt par jaunu Eiropas Savienības iedvesmotu sistēmu. nesaku, mm, ka tad, ja dalībvalstīm labi veids, tad eh, šo periodu vajadzētu pagarināt, tomēr 30 dienas ir svarīgs atskaits punkts. Jāskatās uz eh, laika grafiku, direktīvas ietvaros, un 30 dienas ir maksimums. Un mērķis ir palīdzēt eh, uzņēmējiem, un ja tas notiek, tad ir dalībvalsts, kuras, kuras ir atšķirīgas Līdz ar to mērķis ir tāds, lai eh, direktīva tiktu piemērota pareizā veidā visā Eiropas eh, Savienībā, citās dalībvalstīs, un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, eh, kā jau esam to darījuši citās dalībvalstīs, piemēram, arī manā valstī, lai garantētu, ka visi var virzīties uz priekšu un lai garantētu, ka šie laicīgie maksājumi nesāks tad, kad uh, viss tā spēkā, administrācijas var uh, likt maksāt uh, pilsoņiem uh, nodokļus, tomēr mums vajadzētu radīt piemēru un izvairīties uh, no vēliem uh, maksājumiem, novotiem maksājumiem uh, individiem. Paldies uh, par to, ka pieskārties daudziem svarīgiem jautājumiem, un ir arī daudzi jautājumi, kas tiks jums uzdoti. Un tagad skatīsimies, uh, kurš vēlas runāt. Uh, tagad es nosaukšu runātājus. No nu, sākuma runās. Eh, Rula. Uh, then I have Mrs. Reuter, Mrs. Corazza-Bildt, uh, and Mr. Arias. And then I'm, I have Mrs. Weiler and Mrs. Cagnetti. Uh, anybody, and Mrs. Le Grip. Anybody else? Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē? Tad uh, ir eh, trīs eh, šādi runātāju kopumi, Un tagad eh, Švāba, Rūs un Gepāda kundzes eh, uzdodiet īsus jautājumus. Tad mēs varēsim ir laikā sākt koordinātoru eh, sanāksmi. Coordinators meeting. Pēvesta <laughs> Švāba. Perfect. Čemin. Švāba kungs. Nu, ko, jūs jau zināt, ka vienmēr cenšos izteikties īsti. Komisijas vicepriekšsādāja prieks jūs šeit redzēt, un arī man ir priekšlikums, un katrā ziņā arī vēlos uzsvērēt, ka te, ko jūs harmonizējat, šeit arī noteiktais tiešām ir absolūti svarīgs arī ieguldījums iekšē tirku stiprināšanā, arī absolūti svarīgi patērētājiem, kas katru dienu arī pārvietojas pāri Eiropas robežām. Bet te vēlos piesties konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, mēs arī vēlamies šeit organizēt arī uh, uzklausīšanu par to Vācijā, vai arī maksāšanas aizkavēšanās direktīvu varētu pieņemt. Uh, Tātad būtu e, šajā direktīvā būtu nepieciešams izmaiņas. Vācijas skatījumā šķiet, ka nav it kā, bet tomēr būtu svarīgi, lai komisija un attiecīgais komisārs arī vēlreiz to arī rakstiski apliecinātu, kā jūs redzat šo situāciju, lai mūsu ministri Berlīnē varētu vēlreiz arī tad arī ar šo situāciju iepazīties un uz to reaģēt. Otkārt, būvnosare, atsevišķie būvprodukti. Mēs redzam, ka atsevišķie tehniskie standarti, atsevišķie arī mm, tehniski jautājumi var vien nav skaidri sakārtot komisijas līmenī. Un tiek ražot būvmateriāli ar problēmām. Vai komisija varētu ļoti strauji rēģēt lūdzu uz šo Vācijas prasību? Paldies. Paldies, Gepars kungs tālāk. Paldies. Paldies, Tajāni kungs, par ļoti precīzām arī situācijas izklāstu. Un pareizi, ka jūs pateicāt, ka Vācija nav jāmaina likums attiecībā uz šo mm, norēķinu kārtību. To jūs skaidri pateicāt. Bet kādā ziņā arī es atbalstu to, ko saka Švābkungs. Ja jūs varēs varētu pateikt arī rakstveidā mūsu ministriem nosūtītu rakstveidā šādu vēstuli, es būtu ļoti pateicīgi. Jo gal galā mums Berlīnē tieši šāda nevēlama diskusija visu laiku iegājusi, ielgusi. Sanāk, ka īstenībā, ka Eiropa tiek uzskatīta par atbildīgu par to, ka īstenībā Eiropa nav atbildīga. Uh, Līdz ar to es uzskatu, tas ļoti svarīgi arī uzņēmējiem, lai būtu šāds skaidra atbilde. Es arī apsveicu jūs ar nodrošinātu arī sadarbības spēju, sadarbības spēju starp uh, lādētājiem. Tas ir tieši tas ļoti svarīgs aspekts uh, Eiropas iedzīvotājiem, patērētājiem. Arī šāds vienkāršs lietas cilvēki ļoti labi saprot un nolas. Tas tiešām ir Eiropas kopīgais veiksmes stāsts. un tas ļaus arī ietaupīt daudz līdzekļus. Par rūpniecību politiku vēl. Tā kā es arī sagatavoju arī mūsu komitejas atzinumu, rītdien par to balsosim. Vēlos jums pateikties, priekšsādātāji arī un komisijas priekšsādātāju vietniekam. Jūs esat ekonomikas krīzes apstākļos rēģējis un krīze pierādījusi tieši to, ka visvairāk tas skar pakalpojums nozares eh, sniedzējus. Tātad svarīgi nodrošināt būtu uzņēmumiem arī tātad gan produktu, gan pakalpojumu sniegšanu, tātad preču un pakalpojumu sniegšanas klāstu. Tas ir daudz spēcīgāks tad pozīcijas un tādu kā modeli mums vajadzētu vairāk virzīt un sekmēt Eiropā. Paldies. Nā, I think Mrs. Rulid, uh, as... Rulis kungs kundze. Nu, svarīgākos jautājumus jau īstenībā mēs dzirdējām, ka te tika arī atbildēt, bet tieši par būvmateriāliem. Tas, manuprāt, svarīgākais, tas, ko sacīja arī Švābkungs. Mēs kā parlaments aicinām tiešām jūs sniegt ļoti skaidru rakstveidu pozīciju, lai jūs arī paskatītos, uz kurām lietām vēl nav skaidrs atbildes un kur ir jānodrošina tiesiskā skaidrība, juridiskā noteiktība. Paldies! I'll just, uh see if Dennis Dion wants to come on the speakers list later, but... Um, šķiet, ka nākošais runātājs, kas pieteicās, neklausās manī, varbūt viņš varētu izteikties vēl. Komisāra kungs, vai esat gatavs atbildēt šiem jautājumiem? Lūdzu. Runājot par uh, maksājuma aizkavēšanos, bija divi jautājumi no Švāba kunga un Gephards kundze, un es domāju, atbildi visam skaidra. Ja Vācijai in standarti, saskaņā ar kuriem maksājumi jāizteno agrāk par 30 dienu termiņu, tad Vācijai tas nebūtu jāmaina. Mēs rakstisko, atbildot rakstisko jautājumu varam paskatīt, kā tas ir no tehniskā viedokļa. 30 dienas ir eh, maksimālais termiņš. Ja valstis vēlas to uzlabot, tad eh, viss kārtībā. Bet 40 dienas tad nebūtu pieļaujams. Vēl ir eh, citi gadiem, tad, kad ir B ar B saikne, tad atkal situācija atšķirīga. Ja kādā valstī termiņš ir paredzēts īsāks un pārējie noteikumi saskan ar direktīvu, tad nav nekāda problēmas. Švabas kungs un Gebhards kungs, ja uzrakstīsiet sev jautājumu, tad komisija jums sniegs tādu bildi. Es domāju, ka mēs varēsim pārvaldīt ar mūsu juridiskiem dienestiem, kāda ir situācija. Un tad būs skaidrs ka Vācija varēs turpināt savu īsāko termiņu praksi. Nodrošināsim, ka ģenerāla direktorā sazinās ar attiecīgajām varas iestādēm Vācijā, lai atrisināt jebkādas iespējamos strīdus un grūtības. Pirms atnāca pie jums uzrunājuma man ģenerāldirektoru, un viņš sacīja, ka ir citas valsts, kur ir līdzīga situācija, piemēram, Somija, Tur eh, nozares vadītāji man sacīja, ka es esmu bīstams rasis, jo tur viss eh, apmaks notiek 10-15 dienu laikā. Nu, katrā ziņā tāds nebija mūsu mērķi, ja dalībvalsts vēlas maksājums eh, sekt īsākā laikā, tad viss kārtībā taču Galvenais mums bija nodrošināt, lai nav tā, ka uzņēmumi neiesaistās darījumos ar valsti, tāpēc, ka maksājumi aizkavēs. Taču skaidrs, ka te ir arī juridiskais aspekts un mani dienestī izskatīšu lietu. Tātad eh, šo lūgumu esmu nodevis manam ģenerāldirektoram, lai viņš sazinātos ar Vācijas varas iestādēm, lai sniegtu nu, paskaidrojumu, izvairītos no kādiem pārpratumiem. Tad pārējot pie būvniecības eh, precēm un deleģētiem aktiem. Es domāju, ka visas oficiālās procedūras varētu sākt līdz šī gada 1. jūlijam. Tad mums oficiāli pamatojoties uz 68. pantu, iesaistot Eiropas parlamentu, ir iespēja ķerties klāt šai lieto. Un tad tiesība apstāsies spēktā, spēkā šī gada rudenī. Tātad 1. jūlijā sāksim oficiālās procedūras. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Nākošie trīs runātāji, nu, trī runātāja grupa, atkal lūkšu jūs izteikties īs, Roitovs kundze, Kracebilds un Alies kungs. Roitovs kundze, paldies priekšsādātā. Vēlos pateikties komisāram par viņa vārdiem. Vēlos sacīt, ka esmu visnotaļ gandarīta par to, kā mēs apspriežam tagad deviņu direktīvu pakotni kopā ar padomu, tagad prezidentūru. Taču ir viena lieta, kurai grib pievērsties, kas varbūt nav tik svarīgi. Salīdzinājumā ar iepriekš sacīto. Par vasaras laika atcelšanu saprot, ka jūs esat atbildīgs par to. Uh, saskaņā ar 75. punktu mums ir koordinēšana šajā jautājumā. Un Čehijas republikā un pilsoņi instīvi cilvēki mēģina savākt miljonu pilsoņus pārakstu, pārakstu par šo jautājumu, un atbilde bija līdz šim, nu tas nav gana svarīgs jautājums, taču tas tomēr uztrauc cilvēks, mums vairs nav tāda aspekta kā enerģētikas taupīšana. Taču jautājums, ko īsten komisija var darīt šai jomā. Un gribu jums uzdot jautājumu, vai jūs vispār vēlties iedzināties šai tematikā? Jo šķiet, ka daudziem politiķiem tas ir mazsvarīgs jautājums, taču Eiropas iedzīvotājs tas uztrauc, un ja komisāri mums nesadarbosies, tad mēs ar neko nevaram darīt. Paldies. Harbor kungs. Ļoti prātīgi no jūsu puses, ka jūs secinājat, ka Tajānī kungs ir atbildīgs par eh, vasaras laiku, varbūt uz viņu attiec arī uz Kratsas bildes kundzi. Paldies! Es arī gribu uzteikt jauno priekšlikumu par uh, produktu drošības uzraudzību. Es gribu vēl kaut ko piebilst par um, maks, uh, maksājumu aizkavēšanos. Tas ir tāds kā jūsu bērns biča bija. Zviedrija tagad tiešām grib paņemt no šo līgumu brīvību. E, Zviedrija vēlas e, ierobežot uz 30 dienām šo B2B. Un uzrunājusi uzņēmums, es esmu secinājusi, ka tas nav īstenājis, piemēram, viesnīcu vai e, restorānu jomā. Uh, tas smagi ietekmēs mazos vidējos uzņēmumus, un uh, šiem uzņēmumiem nav lielā, lielo brīvo līdzekļu kā lielajiem uzņēmumiem. Es domāju, ir svarīgi, kā jūs redzat tas, ko mēs šeit pieņēmām. Salīdzinām ar to, kā to tagad Zviedrijā ir pārņēmusi opozīcija, es neesmu pārliecināta, vai tas izskan kā jautājums, taču gribēju padalīties savās domās. Tagad runājot par preču drošību. Gribu, lai jūs man paskaidrojat par izcelsmes norādi. Es domāju, ka patērētājiem ir vajadzīgāk lielāka izsakojamība, taču kā jūs to redzat? šajā globāli sasaistītajā ķēdē, ka vienā Eiropas Savienības dalībvalstī tiek izstrādāts pro, produkts, tad tie, tas tiek ražots dažādās Āzijas valstīs, tad salikts kopā vēl kaut kur citur, tas attiec gan uz tekstilu izstrādājumu, gan uz elektroniskas pret, pre, elektronikas precēm tā tā. Kā jūs varat nodrošināt, ka tas tiešām sniedz pievienoto vērtību patērētāju? Un kā būs ar maziem vizēm, uzē, vidējiem uzņēmumiem, vai tas arī radīs viņiem papildus administratīvo slogu, vai to var kaut kā noteikt elektroniski, digitālā formātā? Varbūt jūs varētu paskaidrot, jo ir cilvēki, kas man saka, beig beigās tas vienkārši būs šērslis tirzniecība. Un beigās gribu jūs uzteikt, jo redzu, ka jūs iestājaties par sieviešu iesaistīšanu, tehnoloģija un visiem būs jāizlasa digitālajā uh, žurnālā šo te pasākumu sievietes. Alies kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, uh, komisārtā Janikungs, kas esat mūsu viesis. Iesākumā gribu sacīt, nu, tie, nu, esmu lepnas par to, ka varu, kā pagājuši piekdien varēja stāstīt par diktatīvas uh, transponēšanu Spānijā, un es to darīju kopā ar Kajehes kungu un ministru Surija kungu. Un es domāju, ka MVU ir pelnījuši mūsu atbalstu, palīdzību šeit direktīvā. Tas ir pareizais virziens. Tā ir laba praksē mazavīdiem uzņēmumiem citiem. Un tas varētu tiem palīdzēt tikt ārā no tās situācijas, kurā tie ir nonākuši krīzes apstākļos. Mums ir jānorošina, ka mazavīdējie uzņēmumi var eh, sacensties konkurēt eh, um, godīgi noteikumu kontekstā ar lieliem uzņēmumiem. Ļoti lieli uzņēmumi bieži vien vieglāk var eh, panākt nolīgums ar valsts iestādēm nekā MVU. Šrunājot par digitālo tirgu, mēs jau arī agrāk par to esam sprieduši. Uh, Tām vajadzētu palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem nākotnē. Mums pēc iespējas vairāk šī lieta jāvirz uz priekšu, lai veidot pēc iespējas digitālāku šo vidi. Un katrā ziņā uzskat, ka jūsu virzība ir pareiza. Paldies! Prīčs pirms dodu vārdu komisāram Tajāni izteikties, nākošie runātāji būs Vaileres kundze, Kalnietes kundze un Legrības kundze. Vai vēl kāds? Nu, labi, tad tie būs pēdējie, kas uzdos jautājumus. Esiet gatavi arī. Sagatavojiet jūs visos jautājumus, tad lūdzu, tā jau nekungs, sniedziet atbildes trim jautājumiem, ko nu pats dzirdēt. Pavisam īsi. Runājot par Rotevas kundze. Patiesībā pirmo reizi man uzdod jautājumu par iespējamo vasaras laika noteikumu pārskatīšanu. Ņemšu to vērā. Es nesaku, ka mums jau ir uh, paredzēta institīva par to taču, lieku aiz ausi uz sacīto. Kracas bildes kundze. Zviedrija ir viena no 18 valstīm, kas komisijai ir paziņojusi to, ka tā ir transponējusi direktīvu. Un izmantošu šo iespēju atbildēt uz jautājumu šādi Tās valsts, kas jau ir paziņojuši direktīvas transponēšanu - Kīpra, Malta, Itālija, Nīderlanda, Īrija, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Bulgārija, Lietuva, Somija, Polija, Slovenija, Francija, Austrija, Igaunija un Luksemburga. un arī apvienotā karalis priekšstādētāja kungs. Tagad komisija izvērtēs, vai ir biežas problēmas ar transponēšanu, vai būs nepieciešami uzlabojumi, kāds korekcijas, vai transponēšana ir norisinājusies saskaņā ar noteikumiem. Un, protams, <clears throat> līdztekus tam mēs arī uzturēsim kontakts ar pārējām valstīm, lai tās arī iesniegtu savu paziņojumu par transponēšanu. Mm, vai varētu mainīt virzienu? Ja pastāvošie likumi uzlaboja iepriekšējos, tad vēl jau labāk. Taču tam nevajadzētu kaut kā nelabvēlīgi ietekmēt direktīvas noteikums B2B. Ja ir kāds risinājums atkāpes veidā, tad tas nedrīkst kaitēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Jo tad MVU um, varēs sūdzēties. Un tad uh, izmanto to sistēmu, kas attiec uz patērētājiem un uzņēmumiem. Tātad tas ir saistīts ar juridiskā konteksta izvērtēšanu. Tas tiks darīts ļoti detalizēti. Juridiskais dienas izanalizēs visus datus, lai nodrošinātu, ka sistēma ir viendabīga īstenojot direktīvu. Mēs nedrīkstam pieļaut sadrumstalotību. Tā būtu pret dalībvalstu un patērētāju interesēm. Un es jums ziņošu par jebkādu tālāku notikumu attīstību gaitu saistībā ar Zviedrijas karalisti. Un runājot par novērojumiem saistībā ar Itāliju šai ziņā. Tie jau ir traktēti ar Zviedriju, tas process vēl notiek, un es atgriezīšos pie jums, ja saskarsimies ar kādām grūtībām. Tagad eh, pievēršoties izsekojamības jautājumiem. Mēs ierosinājām likuma tekstu, kas varētu risināt uh, pasaules tirniecības organizācijas problemātiku. Iepriekšējais teksts nenodrošināja godīgu konkurenci. Nebija pietiekoši izsekojamības ne eksportētiem, ne no importētiem produktiem. Tagad, ja jaunais projekts pārādz izsekojamību visām Eiropas precēm un arī visām precēm, kas tiek importētas uz Eiropu. Tā tad ir vienāda attieksme pret visām precēm. Runājot par eh, kopā saliktajiem produktiem, tas attiecas, uz tiem attiecas muitas nu, noteikumi. Tā tad pēdējā vieta, kur tie tika salikti kopā vai ražot. Ja jūs nopērkat apģērba gabalu Made in Europe. Ja etiķeti ir ražot Eiropā un vispārējais ražots Ķīnā, tad patiesībā tas nav uzskatāms par Eiropā ražotu. Eiropa, jā, uh, lielākā daļa uh, šī apģērba gabala ražota Eiropā un tikai pogas nāk no Ķīnas, tad tas tomēr ir Eiropā ražots apģērba gabals. Runājot par Arijas kunga jautājumu Jūs jau zināt, ka mūs ļoti interesē viss, kas saistīts ar digitālo pusi. Tā ir tiešām nākotnes nozare. Mēs labi apzināmies, ka mazā biznesa akta ietvaros arī jādomā par MVU. Neuztraucieties, mēs par šiem jautājumiem turpinam domāt. Mēs, protams, jums sniedzam līdz ar to pozitīvu atbildi. Thank you very much. Uh, now uh, we have... Uh... Paldies. Vēlērkundze. Bet... Paldies, priekšsādātāji. Jums jau droši vien ir skaidrs, ka es arī vēlētos tomēr runāt par svarīgo jautājumu par norēķinu laiku direktīvu, norēķinu periodu direktīvu. Mums interesē īsti, kad šī direktīva tad stājas spēkā un kādā veidā ir tas pārsteigums tomēr. Direktīva, kas tika pieņemta gandrīz vienprā, vienbalsīgi, arī padomē, gal galā, nu, vienbalsīgi trīs atturējās valstis, un pēkšņi tās ieviešana stāšanās spēkā rada problēmas. Ļoti vienkārši uh, direktīva ar 14 pantiem nu, es nemaz negribu izteikties tik pieklājīgi, kā mani kolēģi no Vācijas Es uzskatu, ka īstenībā tas ir absolūta nolūk šāda kavēšanās. Mēs no savā valstī ļoti varam atcerēties, ka mēs pat no paša sākuma teicām, ka mēs teicām, ka esam pret. Mēs atturējāmies beigās, Vācija atturējās, bet, nu labi, beigās tad um, tomēr godīgi viņi būtu teikuši, ka nē. Uh, Un arī federālā valdība nekādā ziņā īsti nebija sajūsmā par šo direktīvu. Un lūk, tagad mēs redzam, kas noticis ar šo direktīvu. Tādēļ, komisāri, es būtu jums pateicīgs, ja jūs varētu ieviest skaidrību šajā jautājumā. Jūs jau iepriekš sacījāt, ka jūs varat nosūtīt un pateikt skaidru komisijas pozīciju. Bet redziet, tas nav tikai viens ministrs, tas ir veseli divi ministri, kas tagad, nu, kā to varētu uh, tur visu laiku cīkstās par savu varu. Uh, Tā kā nu, tā ir tieslietas un arī ekonomikas lietu ministrija, un abas divas ir atbildīgas par šo direktīvu. Un tās abas ir liberāļu partijas rokās. Tā kā jūs būtu, varbūt mums tiek nāk tā, kā jūs pateiktu, kāda skaita tad ir pozīcija. Ja jūs arī varat atsaukties uz pāris piemēriem, gal galā, tas taču ir bijis, ka mēs pieņemam uh, labus Eiropas uh, likumdošanas aktus, un vienalga tad viss tur tiek nobremzēts. Un līdz ar to sanāk, ka par visu atbild Brisele. Neskatās jau, protams, ka to bremzē dalībvalstis vai to valdības. Visu to piekabina tikai Briselē. Un tieši tāpēc mēs par to esam nobežījušies šāda visu laiku tur pukstēšana un kurnēšana, un tas ir visās mm, frontēs dzirdams, bet sanāk, ka visu tikai pasaka, nu, Brisele vainīgi. Galu galā es arī kādā paziņojumā presē, ko jūs esat sniedzis, un es domāju, jums vajadzētu to vairāk popularizēt, tajā jūs atzīstat, ka, vai atsaucaties pētījumu par maziem vidiem uzņēmumiem, kur šis pētījums atklāja, kādā veidā tad tiek saņemt palīdzību no Briseles. Un tur atklājas daudz kritiskās lietas, kas, mm, kur arī rīč bijis problēmas, un jāatzīst, ka rīč mums vēl būs vēl milzīgas problēmas arī turpmāk. Bet viena lieta tomēr tur ļoti svarīga arī tomēr atzīst paši mazie vidējie uzņēmumi. Viņi saka, ka tieši, kad norēķina termiņu direktīva ir absolūts ieguvums. Un es arī šo paziņojumu presē izdalu visos virzienos, bet diemžēl jāatzīst, ka Vācijas galvenajās laikrakstos šīs paziņojums presē neparādās. Viņi to izcensē. Un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi ir skatīties, vai šī direktīva tiek pareizi un pēc satura arī ieviesta dalībvalstī. Otrs jautājums, tas tīri jūs daļai arī iepriecinājāt, sacījāt par šeit. Uh, kuri šie mm, adaptēri, iespējams, runātāji domā, tātad lādētājs. Tad mēs arī šeit iepriekš runājamies arī par mm, jūsu biroju, tad ko mēs dzirdējām? Ka ir kā nozare gatava panākt tādu, mm, ir atteikusies no šī džentlmeņa vienošanās un saka, ka īstenībā viņš vairs neinteresē šāda turpmākā sadarbība. Uh, man ir sapiekšņi, kā tā tā tik pozitīvi ziņojums, un pēkšņi pasaka, nē, turpmāk tāda vairs nebūs. Tad sanāk, ka ar šādiem aprīkojumu adapteriem mēs tomēr nevēlamies sadarbīties, jo katrs savā lauciņā tomēr var labāku uh, peļņu iegūt, uh, kad īpaši arī mobiliem telefoniem. Tā kā man tomēr interesē arī, kā jūs arī varētu noteikt, kas ir pamat uh, prasības un pamat tehniskais nodrošinājums, kādi ir pienākumi un kāda būtu tas plāns nākotnē. Kā tomēr jūs nodrošināt šādu sadarbību starp uzņēmumiem? Ja jūs to ne, nesakat, kad to vajadzētu arī tomēr mums kā likumdēm tas būtu jāizdara. Jo šobrīd ir ļoti liels atšķirības. Paldies! Paldies, Atkalniec kundze, lūdzu. Thank you, Mr. Uh, chairman. Good Honorable Commissioner. To, ka jūs esat uzsācis šajā gadā uh, tādas eksportu veicinošas vizītes ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Tās nu, ir liederīgas, lai palīdzētu Eiropas uzņēmējiem iegūt jaunus um, sadarbības partners um, ārpus eh, eh, jau esošajiem kontaktiem. Un Tas, ko es vēlējos jums vaicāt, vai jūs plānojat šo uzsākto uh, praksi turpināt gada otrajā pusē un arī vēl atlikušajā jūsu mandātā, di, kas uh, ir 2014, uh, 2014. gadā. Viena no lietām, ko es vēlētos varbūt ieteikt jūsu direktorātam, ka arī mūsu komitejas locekļi saulēcīgi saņemtu informāciju par šādām vizītēm, jo tad mēs to varam varētu izplatīt uh, mūsu uh, uzņēmēju organizācijās. Es domāju, ka tas stiprinātu tādu Eiropas pozitīvo tēlu. Citādi šobrīd daudz viet ir tāda skepsis, ka Eiropa galvenokārt nodarbojās ar uzņēmē darbības regulēšanu un pārāk maz ar um, tās veicināšanu. Paldies! And finally, Mrs. Le Grip. Merci, monsieur le président, monsieur le. Legrības kundze, paldies, priekšstādātāja komisijas, priekšstādātāja vietnieks ar pavisam īsu jautājumu. Es gribētu paplašināt mūsu viedokļu apmaiņas mm, spektru šodien. Lielie mm, Eiropas mm, uzņēmumu čempioni, ar ko jums tas saistās? Vai pašreizējie Eh, konkurences noteikumi veicina šādu uzņēmumu izveidi. Es saprotu, ka jūs neesat atbildīgi par konkurenci, ka ir eh, citi temati jūsu kompetenci jomā, un tomēr es gribētu zināt jūsu viedokli. Paldies par atbildi. Lielas paldies. Ļoti labs jautājums, saka Harbor kungs. Komisār kungs. Grazie, eh, prezidente. Rispondo subito. Paldies, priekšsādātāji. Nu labi, uzreiz tad arī atbildēšu uz um, visiem jautājumiem. Uh, Valērs kundze, paldies jums arī par jūsu ieguldīto darbu, arī m, mm, strādājot pie norēķina direktīvas. Katrā ziņā mēs arī uzskatām, ka visās dalībvalstīm tas ir absolūti svarīgi, vai tās būtu liels, vidēji vai mazas. Galu galā mums ir morālais pienākums nodrošināt, ka nu, visi norēķini tiek veikti saulaicīgi, un arī visi privāti uzņēmumi saņem attiecīgi arī valsts sektora pārskaitījums laicīgi. Tā kā te bija absolūti svarīgi, tas ir absolūti svarīgs arī maziem vidiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka mūsu debašu laikā strādot pie šī direktīvas priekšlikuma, mums bija pavisam skaidrs, ka es tieši vērsīšos arī pie tām valdībām, kas nav ja transponējuši šo direktīvu. Tā piemēram ir Vācija Francijā ir ievies tāds pamatlikums, um, bet tur arī vēl nav pilnībā tas īstenots, un tur vēl nepieciešams aizpildīt tukšos robus. Mums arī iekšējais debats. Mēs zinām, kas notiek Vācijā, ka Vācijas uh, federāla struktūrā tur ir iekšējās debats, kas turpinās. Nu, tā, protams, ir zinām birokrātiskā arī kārtība, kā tas tiek veidots un kādā veidā mm, tas iet roku rokā arī valsts tēriņiem ar ekonomisko izaugsmi, par budžeta deficītu samazināšanu un parādu samazināšanu. Nu, Itālijā, protams, arī šis nav nekāds mēdzmēnesis, tur ir diezgan sarežģīts brīdis, tā kā, nu, uh, vienlaiks tas ir tieši komisijas priekšlikums, un tāpēc arī komisijas atbildība uzraudzīt, lai notikumi tiktu pareizi un pilnībā īstenoti. Tā kā mēs katrā ziņā arī būsim tiešā kontaktā ar Vācijas iestādēm un pieprasīsim aktīvu rīcību. Transponējot šo direktīvu. Ja Vācija atzīs, ka viņiem vajag mūsu palīdzību, mēs to labprāt piedāvāsim. par eh, telefonu lādētāju harmonizētu tādu noteikumu izstrādi, kā es sacīju, tie bija astoņi ražotāji, kas eh, atsaucoties uz manu lēmumu, kāpināt šo tempu un nodrošināt straujāku sadarbību, viņi sacīja, ka viņi ir gatavi to darīt, atkārtot arī šādu inicitīvu. Tā kā mēs to pārskatām šobrīd tīp tehniskā veidā, kāds ir izdarāms. Tā bija inicitīva, kas bija vērsta uz uh, tādu tā kā izrāvienu. Un mēs mēģinām viņus pierunāt to darīt brīvprātīgi. Ja vienlaikus ražotāji izdarītu savu mājas darbu un pateikt, ka viņi gatavi to turpināt, tas tiešām ir izcili, tad es arī varētu no tā atkāpties un tālāk ļaut viņu darīt visiem pašiem. Bet, nu, es līdz šim, es, protams, biju sētākā virzītāja šim jautājumam, un es to arī turpināšu darīt. Tas galu galā ir tāds praktisks iznākums. Kalniec kundze, jūs jautājums. Katrā ziņā, protams, jāizturpina šīs institīvas, kas ir vērstas uz Eiropas ekonomikas arī eh, izaugsmi 17. un 18. jūnijā ir plānotas nākošās vizītes. Um, un šis saraksts, jā, vēl ir atvērts. Mēs aicinām uzņēmumus pieteikties. Un tas ir domāta tāda vizīte uz Pēterburgu, uz Krieviju Un mums kopā būs arī Potočnikungs, um, tieši runās par zaļo ekonomiku un tālāk arī plānots arī uz Ķīnu šāda vizīte. Pēc vasaras pārtraukuma ir plānota vizīte uz uh, Birmu, Vietnamu un uh, gad, uh, līdz 2014. gada beigām būtu jāizsnā arī uz Kanādu un Austrāliju. Un tad jau būs nākošā komisija un nākošie komisāri, kuri turpinās droši vien šo pašu iniciatīvu. Galā arī mans uh, ģenerāldirektorāts un mans birojs ir gatavs jums sniegt absolūtu visu informāciju, lai jums būtu absolūti zinošs pārskats par plānotēm vizītēm un aicinām jūs uzņēmums piedalīties, iesaistīties. Tas arī ir jau viss pieejams mūsu mājaslapā. Ja jūs vēlaties tieši arī kontaktinformāciju iegūt, tad arī mēs to jums no līdz labprāt dodam. Um, tā kā tas viss ir jums pieejams un mēs labprāt arī jums palīdzēsim vēl tuvāk. Runājot par Legripkunas jautājumu, mēs pat labam kā Eiropieši mēģinam izkarot savu vietu Eiropas eh, pasaules tirgu. Mums ir noteikumi par konkurenci, tie ir jāievēro, taču es uzskatu, ka būtu jārunā, ja būs tāda iespēja par eh, valsts atbalstu. Almuņas kungs piedāvāja šādu variantu komisijā. Par eh, konkurences paktu pro, eh, konkrēti par nu, konkurences konku, eh, konkurences noteikumiem. Mums ir noteikumi 2055, eh, kur bija toreiz eh, konkurence starp Beļģiju, Franciju, Vāciju, taču tagad situācija ir mainījusies, un es domāju, ir jāparedz iespēja, kā Eiropas uzņēmumi varētu konkurēt ar Indijas, Ķīnas, Brazīlijas, uzņēmumiem. Es domāju, par to ir vērts padomāt. Tas nav nekāds tabū temats, jo es ar vienu stāstu vienu nelielu stāstu. Tieslietu, man kā tieslietu studentam Romas universitātē, pirmās lekcijas laikā tika uzdots jautājums, kāpēc tika izveidota fermī tiesu, pils tiesunams pie upes, Kāpēc? Es nezināju atbildi. Tāpēc, ka viņš teica, tiesības ar vienu ir tādas pašas, bet likumi tiesību īstenošai mainās. Konkurence ir vērtība ekonomikas stiprināšanai. Jāskatās, kā tiek īstenots likums, lai uh, aizsargātu konkurences tiesības ar laiku lietas ir jāmaina. Es uzskatu, ka konkurences noteikumiem jābūt tādiem, kas paver durvis pilnīgi visiem Eiropas Savienība, taču jābūt vēl citam konkurences noteikumu līmenim, un tās ļautu Eiropas uzņēmumiem sevi aizsargāt, cīnīties par sevi globālā līmenī. Te, piemēram, ja kāds uzņēmums iegūs valsts iepirkumu uzvaru šai konkursā Ķīnā, tāda apakš uh, uzņēmuma varētu būt mazie vidēji uzņēmumi, tad čempionam nav pilnīgi visi jāizmirst. Nu, labi, tas nebūs universāls risinājums, taču es domāju, ka visās nozarēs, arī, piemēram, tārauda ražošanā, Mēs esam sprieguduši par to ar mani kolēģi komisāru Otingeru. Mums ir vienāda nostāja šajā jautājumā. Ir jāskatās, kur tad norisinās šis um, mačs. Ja mēs spēlējam tikai Eiropas līmenī, tā ir viena liela lieta. Ja mēs piedalāmies globālajā spēlē, tad ir jāskatās, kā mums jārīkojas, un tās uh, pieejas atšķiras būs jauni noteikumi, kurus ierosina Almuņas kungs, mans kolēģis, par valsts atbalstu. Komisijas nostāja te nav mainījusies, taču es domāju, ka mums par to jāspriež par šiem tematiem. Mums mūsu starpā. Nu, ja ir cilvēki, kas uzskata, ka šodien viss darbojas labi, tad labi, tā ir viena nostāja. Es uzskatu, ka mums mūsu noteikumi jāpielāgo globalizācijai, jo vairs nav padomu savienības. Ir Ķīna, ir Brazīlija, tā taču nav 1956. gada Ķīna, un kas noteiks ar Āfriku tuvākajā nākotnē. Nu, mēģiniet man saprast, nu, tāda ir politiķa, sieviešu un vīriešu loma. Jāparedz, kas notiks tuvākajos gados, un tad jāizvairtē, kas ir jādara, lai aizstāvētu konkurences principu. Kas ir darāms? Nu, man atbildes nav, nu, bet es uzskatu, ka vispirms par šo tēmatu ir vērts runāt. Good. Well, thank you very much indeed uh, for joining us. Paldies, komisār kungs, ka bijāt kopā ar mums. Te bija ļoti daudz nopietni jautājumu un arī turpmāk sadarbosimies pie galveniem jautājumiem. Arī tieši, kas attiecas tirgus uzraudzības paketi un arī daudziem citiem jautājumiem, jūs dzirdējāt par radio jautājumu, arī par mobilo telefonu lādētāju, tā ka, nu, tas viss būs aktualitāte arī turpmāk. Paldies, un man liekas, šī varbūt arī, protams, um, mūsu struktūrālā dialoga ietvaros pēdējā saruna, bet esmu pārliecināts, ka arī mēs turpināsim dialogu daudzos citos formātos. Un iespējams, ka arī tuvoties sasaukuma beigām, mēs arī varētu retrospektīvi vēlreiz veikt arī tā kopsavilkumu. Nu ko, līdz ar to arī esam šodien izsmēluši šodienas darba kārtību, un tagad atsākam stulīt arī sanāksim turpinām kā koordinatori bet tie, kas nepiedalās koordinātoru sanāksmē, paldies un aicināt jūs toties prom. Sanāksim turpināsim rīt deviņos, un deviņos uzreiz ķersimies pie. par piekļuvi valsts uh, iestāžu mājaslapām. Un mm, pēc tam būs balsošana desmitos. Paldies jums visiem!